padomas priekšsēdētāju, lauksaimniecības ministru no Lietuvas. Jūs pārņemat prezidentūru ļoti izšķirošā brīdī Eiropas lauksaimniecībai. Un mums bija ļoti intensīvu uh, eh, sārunu periods par KLP reformu īrijas prezidentūras vadībā. Un 6. jūnijā mēs panācām politisku vienošanos par lielāko daļu no tiem jautājumiem, kas ir saistīti ar četrām KLP daļām. Priekšsēdētāji kungs, Lietuvas prezidentos laikā mums ir jānoslēdz darbs pie šīs reformas, un mēs ceram, ka mēs eh, vēl nenoslēgtos jautājumus noslēgsim pietiekoši ātri. Mums bija debatas arī ar koordinatoriem un ēnu referentiem un referentiem par vienu no uh, ziņojumiem, par kuriem, par kuru vēl ir jāvienojas, eh, tur ir palikuši neatrisināti jautājumi, un es ceru, ka mēs drīz vienosimies arī par šiem punktiem. Un lai mēs varētu svītrot kvadrātiekavas dažās vietās un balsot par KLP kopumā vispirms komitejā un pēc tam plenārsēdēm. Vigīlija vēl tev un Lietuvas prezidentūrai e, veiksmi ne tikai KLP reformas sakarā, bet arī par kādu ārkārtīgi svarīgu jautājumu, proti par pārējais pasākumiem un es arī ceru, ka mēs spēsim pavirzīties uz priekšu, strādājot arī pie citiem tiesību aktiem. Īpaši augu aizsardzība, dzīvnieku labturība, labturība. Tie ir jautājumi, eh, kuros mēs gaidām progresu no Lietuvas prezidentūras. Un došu vārdu tev, lai tu varētu mums uh, stādīt priekšā Lietuvas prezidentūras programmu, un pēc tam e, komitejas locekļi varēs uzdot e, Vigīlī tev attiecīgi jautājumus. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Eiropas komisijas pārstāvi, Dāmas un kungi, Lietuva pirmoreiz tās vēsturē ir pārņēmusi Eiropas Savienības prezidentūru, un man ir uh, liels gods, ka lietuvietiem prezentēt eh, mūsu uh, programmu jūsu komitejā. Tas ir vēsturisks izaicinājums manai valstī vadīt Eiropas Savienību, īpaši tagad, kad uh, Horvātija ir pievienojusies un mums uh, Pirmoreiz vēsturē 28 dalība valstis. Šī ir arī iespēja parādīt, ka maza valsts arī ir uh, spējīga uh, risināt problēmas eh, adekvāti un efektīvi. Tā pašā laikā tā ir arī liela atbildība. Un mēs esam gatavi to uzņemties. Mēs centīsimies eh, veidot lēmu pieņemšanas procesu tādā veidā, lai darbotos eh, kā godīgs starpnieks, nodrošinot jau paveiktā darba pēctecību, uh, un iesaistot visus būtiskākos partnerus. Daļa e, no izaicinājuma man kā prezidentam ir strādāt kopā ar jums, e, kā ar līdzlikumdevējiem un partneriem, lai panāktu vislabākos iespējamos rezultātus mūsu pilsoņu labā. Es ar nepacietību gaidu mūsu kopdarbību turpinot eh, darbu pie eh, diezgan noslogotās ties eh, likumdošanas darba kārtības, kas mums stāv priekšā. Vispirms vēlētos iepazīstināt jūs ar Lietuvas prezidentūras prioritātēm. Lietuvas prezidentūras programma koncentrēsies uz to, lai radītu drošu, augošu un atvērtu Eiropu. Tā ir visaptveroša programma, un tā ietver sevi Eiropas Savienības finanšu stabilitāti, ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību, jaunatnes nodarbinātības jautājums īpaši kā arī Eiropas Savienības vienoto tirgu, kā arī reģionālās drošības mērķus. Kā lauksaimniecības un zivsaimniecības padomas priekšsēdētājam man ir uh, uzdevums veicināt ilgspējību, inovatīvu un vidē draudzīgu uh, pārtikas un zivsaimniecības, uh, lauksaimniecības pārtikas un zivsaimniecības nozaru uh, veidošanos Eiropā. Um, varbūt par dažām galvenajām prioritātēm lauksaimniecības sektorā mūsu prezidentūras laikā. Vispirms jau tā ir saistīta ar kopējās lauksaimniecības politikas reformas pabeigšanu. Un es vēlētos dalīties priekā par uh, starp institūciju vienošanos par KLP pakotni. Uh, kas pēc intensīvām debatēm un 40 trialogiem, kā arī pēc eh, veselas virknes tehniskām sanāksmēm notika pāris pēdējo mēnešu laikā. Tas ir labs piemērs, eh, kas parāda, ka visas trīs Eiropas institūti, institūcijas var vienoties par jautājumiem, kas ir politiski nozīmīgi Lisabonas līguma sakarā. Šodien es vēlētos izmantot man doto iespēju un īpaši pateikties eh, jums, priekšsēdētā kungs, eh, referentiem, eh, Luis Kapulos Santos kungam, Mišelam Dantānam un uh, Giovanni Lavija, kā arī citiem komitejas locekļiem par viņu ieguldījumu un pūliņiem vienošanās panākšanā. Lai sasniegtu mūsu kopējo mērķi, ilgspējīgu un darboties spējīgu KLP. Un šajā brīdī es esmu pateicīgs manam priekšgājējiem Simonam Kovanijam un eh, komisāram Dačianam Čološam, uh, par viņu lieliski paveikto darbu, lai panāktu vienošanos ar jūsu komiteju. Tas ir lielisks sasniegums, kas parāda, ka mēs varam e, paveikt ļoti daudz, ja vien ir politiskā griba to darīt. Un tādēļ Pēc tam, kad esam panākuši e, starp institūciju politisko vienošanos par KLP pakotni, Lietuvas prezidentūra plāno pabeigt darbu, kas ir saistīts ar KLP pakotnes saulēcīgu stāšanos spēkā. Un līdz ar to mūs gaida grūts un atbildības pilns kopīgs darbs. Cienējamie kolēģi, es varu apliecināt, ka viss par ko esam vienojušies pāris pēdējo nedēļu laikā Luksemburgā, Briselē un eh, Strasbūrā, tiks atbilstoši atspoguļots eh, nobeiguma dokumentos. Mūsu prezidentūra koncentrēsies arī uz eh, nepieciešamo pārējais pasākumu normu apspriešanas un pieņemšanas Eh, kas attiecas uz vairākiem KLP reformas aspektiem. Galvenokārt šīs normas ir saistīts ar tiešmaksājumiem un lauku attīstības jautājumiem. Mēs, kā jūs to labi zināt, ar šiem priekšlikumiem cenšamies nodrošināt eh, glūdu pārēju no pašreizējā finansēšanas KLP uh, normām uz jauno KLP likumdošanu. Un pārejas noteikumi ir jāsāk piemērot ar 2014. gadu. Līdz ar to Lietuvas prezidentūras laikā mēs centīsimies panākt vienošanos ne tikai ar padomi, bet ar visām eh, trīs eh, institūcijām. Un šis ir eh, uzdevums, kas prasa neatliekamības pieeju, un arī attieksmai ir jābūt tieši tādai pašai. Tā ir mūsu kopēja atbildība, lai nodrošinātu skaidrus nosacījumus un finansiālās garantijas lauksaimniekiem pārējais periodu laikā. Es tagad uh, lūkojos uz referentu Albertu Desu, šī svarīgā dokumentā autors. Cienījamais kolēģi, mums ir jārīkojas vienoti, mm, pietiekoši ātri un koordinēti. Es paļaujos uz jūsu pieredzi. Paulo, man nav nekādu šaubu par to, ka mums būs auglība, auglīga un ko konstruktīva sadarbība ar jūsu komiteju šajā jomā, tieši tāpat, kā tas ir bijis iepriekš. Un tagad es vēlētos pāriet pie citām mūsu programmas prioritātēm. Es pirms runāšu par dzīvnieku labturību un augu veselības likumdošanas. Es vēlos pārliecināt jūs par to, ka uh, Lietuvas eh, prezidentūra meklēs visvienkāršāko tiesisko satvaru Eiropas Savienībā gan attiecībā uz dzīvnieku veselību un labturību, gan augaisardzību, gan dzīvnieku barību un pārtiku. 6. maijā šajā gadā Eiropas komisija publicēja piecu priekšlikumu pakotni lai nodrošinātu labāku veselības un drošības standārtu ieviešanu e, visai lauksaimniecības pārtikas ķēdēji. Lietuvas prezidentūra centīsies panākt ievērojumu progresu priekšlikumos, kas ir saistīti ar dzīvnieku veselības regulu, priekšlikumu par jauno dzī, augu veselības regulu, tālāk priekšlikumu par augu pavarošanas mate, materiālu ražošanu un laišanu tirgu, kā arī dosie par oficiālajām kontrolēm pārtikas un dzīvnieku barības ķēdē. E, priekšlikums par regulu par izdevumu pārvaldības e, schēmu 2014-2020 gadam pārtikas ķēdes, dzīvnieku veselības un labturības un augu veselības jomā ļaus netraucēti, bez aizķeršanās piešķirt finansējumu programmām, ko realizē dalību valstis, un arī dažādu slimību epidēmiju gadījumos. Tā ir arī viena no tām regulām, eh, kas būtu jāpieņem un kurai būtu jāstājas spēkā un jāsāk eh, tikt piemērotai no 2014. gada. Un šī iemesla dēļ mēs veltīsim īpašu uzmanību darbām pie šī priekšlikuma, lai panāktu politisku vienošanos līdz Lietuvas prezidentūras eh, beigām. Priekšsēdētāji, eh, komitejas referente Lebrūnas kundze, es ceru uz efektīvu un konstruktīvu sadarbību ar jums komitejā šajā jomā. Es vēlos eh, apliecināt, ka ņemot vērā komisijas priekšlikums, uh, Arī Lietuva ir gatava piedalīties sarunās un panākt ievērojumu progresu, pārskatot veterināro um, medikamentu un um, medikamentozās pārtikas direktīvas, higienas pakotni, uh, zootehnisko likumdošanas pārskatīšanu un e, likumdošanu par dzīvnieku klonēšanu un pārtiks ražošanu. Tālāk vēl par dažām institīvām un maz par veicināšanas pasākumiem eh, lauksaimniecības un lauksaimniecības pārtikas produktu eksportu. Tā kā mēs eh, zinām par to, kāda ir Eiropas komisijas priekšlikumi, mēs eh, vēlamies sākt diskusijas par priekšlikumu, par regulu, mm, kas regulēs uh, veicināšanas pasākumus un informāciju. Tālāk eh, pār, tālāk augļu un dārzeņu nozara. Jāatzīst, eh, ka eh, šī nozara ieņem ļoti būtisku vietu vispārējā lauksaimniecības nozarē. Un tā kā mēs turpinām stiprināt ražotāju organizāciju lomas, uh, un viņu līguma slēgšanas kapacitāti eh, pārtiks ķēdē mēs plānojam koncentrēties uz augļu un dārzeņu sektoru rudenī un meklēt un censties panākt ievērojumu progresu mm, komisijas izstrādātajā pakotnē likumdošanas priekšlikumiem šajā jomā. Eiropas parlamenta un padomas regula, kas uh, groza Eiropas Savienības režīmu augļu un dārzeņu sektorā, ietvers eh, sevī pasākums, kas ir saistīti ar kopējo tirgus organizāciju, augļu un dārzeņu sektorā, kas ir saistītas ar ražotāju organizācijām, operatīvajiem eh, fondiem un programmām. Tālāk mežsaimniecība. Lietuvas prezidentūra pievērs eh, pienācīgu uzmanību koordinētai ilgtspējības meža apsaimniekošanas e, principu ieviešanai dalību valstīs un liks priekšā padomē pieņemt secinājums par jauno ES e, meža stratēģiju. Ja šis Eiropas Savienības e, mežsaimniecības politikas instruments balstīsies uz subsidiarietātes un uh, nacionālās kompetences respektēšanas principiem, īpaši koncentrējoties uz klimatu pārmaiņām un atjaunojamo enerģiju e, jautājumiem. Un visbeidzot, runājot par uh, tiesību aktu saskaņošanu ar uh, Lisabonas līgumu, esam apņēmības pilni kopā ar jums turpināt darbu, uh, pie pārējo tiesību aktu pārtiks un lauksaimniecības loma, jomā saskaņošana ar Lisabonas līgumu. Esmu priecīgs minēt kā piemēru to faktu, ka jūnija beigās tika dota zaļā gaz, gaisma lai pabeigtu darbu pie uh, dokumentu pakotnes, kas ir saistītas ar omnibus tirzniecības sarunām. Un jau septembrī mēs gatavojamies sākt trīspusēju dialogu ar kolēģiem no uh, starptautiskās tirniecības komitejas. Nu, lūk, šis ir pat prioritāts Lietuvas prezidentūrai lauksaimniecības un dzīvesaimniecības sektorā. Kā jūs redzat, mēs gatavojamies strādāt pie virknes jūtīgiem jautājumiem nākušos sešos mēnešos. Mums tā priekšā liels darbs, tādēļ mēs eh, sagaidām cieši aktīvu un uh, kas ir visvarīgākais, efektīva sadarbība ar Eiropas parlamentu, lai uh, varētu sasniegt um, šos izvirzītos mērķus. Man ir liels prieks par to, ka mani priekšgājēji un arī es jau esam izveidojuši tādu stingru pamatu sadarbībai ar Eiropas parlamentu gan organizējot divpusējas eh, sanāksmes ar jums, Paulo, kā arī ar pārējiem komitejas locekļiem. Ar nepacietību gaidu mūsu uh, sadarbību nākotnē. Paldies par uzmanību un paldies, priekšsēdētāji. Esmu ar mieru tagad atbildēt uz jebkuriem jautājumiem, kādi varētu būt radušies jūsu komitejas locekļiem par Lietuvas prezidentūras programmu. Paldies! Bene, grazie, grazie, karo. Mm, paldies, liels paldies ministra kungam, paldies. Virgīlijus. Mēs redzam, ka Lietuvas prezidentūras programma ir ļoti intensīva, un mēs tūlīt arī uzklausīsim kolēģu viedokli. Sāksim ar politisko grupu koordinatoriem, un pēc tam referentiem un eh, ēnu referentiem, un visbeidzot dosim vārdu pārējiem dokumentiem. Alberts Deslūdzu. Ja, danke, Herr Vorsitzender, sehr verehrte. Lielas paldies priekšsēdētājiem godātais padomes eh, priekšsēdētāja kungs Virgilijus un godātie kolēģi. Sākumā man jāatvainojas par to, ka ierados novēloti, bet pulksten astoņos man bija tikšanās ar Bavārijas grupu un eh, šī tikšanās ievilkās. Ministra kungs, es zinu, ka darīsiet visu eh, iespējamo tā, lai turpmāko sešu mēnešu laikā mēs varam virzīties uz priekšu lauksaimniecības reformas jautājumā. Es jau to esmu mm, sapratis no iepriekšējām sarunām, un es no savas puses darīšu visu iespējamo tā, lai mēs ievērotu laika grafiku un tā, lai nosacījumi, kas ir paredzēti 2017. gadā, tiktu veikti saskaņā ar laika mm, grafiku. Bet ir daudz aspektu, daudz elementu, kas ir jāatstāj uh, iekavās eh, mm, tā kā gaisā, jo tas atkarīgs no daudz gadu finanšu schēmas, daudz eh, lēmumu vēl būs jāpieņem, lai eh, atzinumu, gali, darbu pie atzinuma noslēgtu galīgi. Es būšu cie, strādāšu ciešā sadarbībā ar jums, un es esmu gandarīts par programmu, kuru stādījāt priekšā. Jums ir lieli uzdevumi priekšā. Uh, ņemot vērā visus darbus, kurus vēlties veikt, un ceru, ka varēsiet virzīties uz priekšu pēc iespējas ātrāk. Nebanu valsts lielums nosaka darba kvalitāti. Mēs esam secinājuši, ka mazās valstis ļoti aktīvi strādā tā, lai prezidentūra eh, tiktu veikta pēc iespējas veiksmīgāk. Esmu vairāk kārtīgi bijis Baltijas valstīs, un es sevi uzskatu par Baltijas valstu uh, draugu. Tā šī iemesla dēļ man ir daudz, nu, man liela uzticība jūsos. ETP grupa darīs visu kas tās spēkos, tā lai sešu mēnešu laikā varētu sasniegt kopīgos mērķus, vēlam veiksmi un būsim jūsu e, partneri sarunās, e, kādas vedīsim. Liels paldies, Albert! Kapule Santos un pēc tam Džordžs Lajons. Lojišs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlētos visu pirms sveikt jauno padomes priekšsēdi. Un uh, man ļoti interesē apmeklēt mm, šo valsti. Un jūs zināt, prezidentūrā nav lielu uh, vai mazu valstu. Visas valstis ir vienlīdzīgas un man nav šaubu, ka Lietuvai būs izcila un lieliska prezidentūra. Būšu jūsu rīcībā tāpat arī mana politiskā grupa, tā lai prezidentūra vainagotos panākumiem. Es piekrītu un atbalstu šo jūsu programmu. Uh, un tā arī atspoguļo likumdošanas eh, procesu, kas eh, norit, un mēs darīsim visu iespējamo tā, lai šī īsā prezidentūra otrais semestris, otrais pusgads vienmēr sanāk īsāks, un tātad mēs darīsim visu tā, lai eh, mērķi tiktu sasniegti. Izmantošu gadījumu lai izteiktos kā referents lauka attīstībai un tiešiem maksājumiem. Par, re, par šīm regulām joprojām ir uh, mm, grūtie jautājumi, kas ir jārisina, ministra kungs. Mēs zinām, ka parlaments jau ir izrādījis savu nelokamību. Mēs nesam mm, īpaši pielaidušies, mēs esam uh, līdzlikuma pieņēmējs, un mums bija ļoti liels domstarpības ar īrijas prezidentūru par mūsu kompetencijām, un Eiropadome mūs atbalstīja, jo īrijas prezidentūra teica, ka nē, mēs nevaram par to diskutēt mūsu līmenī, tam jābūt Eiropadomas līmenī, bet Eiropadome mums atsūtīja atpakaļ šo dosjē, nodeva to mums, kā mēs to vienmēr bijām. Uh, prasījuši, un mums arī ir jā aizstāv un jādiskutē par šiem pieciem eh, jautājumiem, ar kuriem ir grūtības. Un saistībā ar to vēlējos uzdot jums jautājumu, kāda ir manevra iespēja sārunās. Protams, es nedomāju, ka, ka mums ir jānonāk pie kādiem ekstrēmiem risinājumiem. Protams, jūs piedalījāties padomē un, un ministra, atsevišķu ministru viedoklis nav padomes viedoklis, būs izmaiņas padomes nostājā un, un nevar teikt, ka uh, man nav mandāta un ka to jau nolēma valdību un valstu vadītāji. Mans jautājums ir, kāda ir jūsu manevra iespēja, jo mums ir mūsu mandāts un uh, Mēs esam gatavi būt elastīgi, lai nonāktu pie vienošanās, un tas ir inter, Eiropas interesēs pēc iespējas ātrāk noslēgt šo sarunu procesu, bet, lai to panāktu, ir jābūt elastīgiem no abām pusēm, un padome līdz šim ir bijusi ļoti nelokāma, pilnīgi nelokāma. Un tad, nu, ministra kungs, es gan neprasīšu, lai jūs iepazīstinātu ar kompromisu, kādu celsiet galdā, jo mēs paši septembrī piedāvāsim savu kompromisu, kas būs jāskata, bet pirms atklāt konkrētāku informāciju, lūdzu pastāstiet, kāda ir manevri iespēja tāda ir, un mums jau būtu ļoti svarīgi to uzzināt jau tagad. Paldies, Luīši! Džordžs Lēns un pēc tam Džims Nikolsons. Uh, thank you, uh, President. And... Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu sirsnīgi sveikt uh, lietuviešu ministru, vēl viņam visu to labāko. Uh, diskusijās turpmākos sešus mēnešus. Un jūs redzējāt, jā, tā ir tāda ļoti uh, noslogota programma. Uh, ir virkne tādu ļoti svarīgu dokumentu, piemēram, par dzīvnieku labturību un tālāk vēl arī visi telģētie akti, kas ir saistīti ar KLP eh, panāktajām vienošanām eh, īrijas prezidentūras laikā. Es vēlētos uzdot eh, līdzīgi jautājumu Kaplašu Santoškungam par to, vai diskusijas ar padomes kolēģiem parādīja, ka viņi apzinās, ka MFF elementi, kas joprojām ir kvadrāti iekavās, joprojām uh, ir uh, sa uz sarunu galda un uh, kāds būs progress un vai mēs varēsim panākt strauju progresu septembrī un pārliecināties, ka mēs neaizkavēsim uh, daudzgad finanšu uh, schēmas balsojums. Tātad kāds ir padomas viedoklis par šo jautājumu? Grazie, George. Jim Nikols. Paldies, George. Džims Nikolsons un pēc tam Mārtiņš Hoslings. Welcome to. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es uh, varu piebiedroties pārējiem kolēģiem. Un uh, sveicu jūs uh, uzsākot šo darbu, kas eh, sešu mēnešu garumā būs eh, ļoti svarīgs un nopietns. Varbūt reāli tur sanāks tikai 5 mēneši, taču darba būs ļoti daudz. Jūs eh, sacījāt, ka jūsu teiktais pilnīgi noteikti ir ļoti pozitīvi vērtējams un jūsu nostāja par to, ka jāmēģina pabeigt uh, aizsāktie darbi ir apsveicama. Runājot par KLP reformu, manuprāt, te ir ļoti apjomīgs uzdevums veicams. Mēs esam iebūvējuši pamatus, sienas ir uzceltas, taču vēl ir ļoti daudz darāmā. Ir nepieciešams detaļas, un kā mēs zinām, grūtības slēpjas tieši detaļās. Es domāju, jūs nebūsiet pārsteigts, ka es atbalstīšu Luisa un Džordža teikto un vaicāšu jums tieši. Būtu labi, ja jūs pateiktu, cik liela jums būs elastība un iespēja manevrēt, jo man jāsaka, ka no mūsu puses, un pats es varu teikt kā ānu referents un referente kopumā var teikt, ka ir šī frustrācija, jo mēs nezinām, kādas ir manevri iespējas. Tādēļ mums ir bijis uh, grūti strādāt šādos apstākļos. Es vēlētos uh, izteikt cerību, ka jūs uh, iesaistīsieties ļoti aktīvi un ka būs uh, pietiekami liela elastība. Tāpat arī paturiet prātā, ka šajā komitejā tas būs eh, Lisabonas eh, darba kārtības ietveros eh, pilnīgi jauns process. Un es domāju, ka mums būs pilnīgi noteikti jāmācās um, šī procesa laikā un jāsadarbojas, jo ja mēs nesadarbosimies, tad um, tā būs uh, tāda lauksaimniecības politika, kurā katra iesaistītā puse no tās cietīs. Paldies! Paldies, Džim Mārtins, un pēc tam vārdu dosim Aņū. Uh, äh, alles Gute wünschen für die erste Präsidentschaft von. Ministra kungs, es vēlos jums vēlēt uh, lielisku prezidentūru. Tas ir liels izaicinājums jūsu valstī. Die details festzumachen, dieser agrarreform. Mm, tagad ir uh, jānosaka KLP reformas detaļas, kā Džims jau minēja. Mēs esam jau iezīmējuši aprises. Uh, ielikuši pamatus šim priekšlikumam, bet ir izšķiroši tā, lai mēs varētu virzīties uz priekšu konkrētāk un precīzāk un noteikt jau vissīkākās detaļas, jo projām mūsu rīcībā nav teksta versijas par četriem um, dosjē un nevaram veikt balsošanu, ja mums nav teksta. Uh, Un detaļas reizēm ir grūtāk sarunāt nekā vispārēju vienošanos. Pagājušā reizē mums bija iekšējas diskusijas par, par ekoloģijas jomu un mūsu mm, apstiprinājums būs atkarīgs no pesticīdu izmantošanas šīm eh, platībām, un šāda veida detaļas ir jāprecizē, tas ir tāds piemērs. Uh, Un iepriekšējie runātāji jau minēja, ka ļoti svarīgi ir šīs mm, kvadrāti iekavas svītrot no teksta. Un tas, kas vēl nav atrisināts mm, šajā reformā, tas ļoti svarīgs eh, aspekts. Runa ir par griestiem parlamentam, tas ir ļoti svarīgi ārējai konverģencei un, eh, kā, un arī elastība starp dažādiem pīlāriem. Un, uh, Eh, tiešmaksājumiem. Šie ir aspekti, kas eh, nebūtu nav mazsvarīgi, gluži pretēji tie ir ļoti svarīgi, un mēs nevaram pieņemt eh, to, ka galu galā padomi saka, nē, mēs nevaram par to runāt, jo par to jau runāja valstu un valdību vadītāji, nē, mēs nevaram to tā pieņemt, un jums tagad būs jāsaka, tā ir jūsu loma. Uh, ka ir jārunā par šo pakotni, un nākamajā trialogā septembrī mēs par to runāsim bez kādiem a priori. Mums būs, jā, būs jāvar pādziļinātāk runāt, rodot atbildes, un mm, šis pārējais periods līdz 2014. gadam mums liek steigties, par to jau nedaudz runājām vakardien, mums ir jāatrod risinājums tam, un politiskā plāksnē tas būs jāatrisina jau septembra mēnesī, tas ir nozīmīgs izaicinājums. Šādā veidā varēsim ķerties klāt reformas pr procesam. Tas nav tāds sīkums norganizēt pāreju. Un jūs arī uh, Um, minējāt šo lietu, ka ir vēl cita pakotne, kas ļoti svarīga mm, augu uh, un dzīvnieku labturības uh, jomā, jo ir jāatrisina zināmi detalizēti aspekti attiecībā arī uz sēklām, un arī sabiedriskā doma ļoti rūpīgi seko līdzi tam un uh, līdzlēmuma uh, gadījumā mēs to, protams, izcelsim, jo uzskatām, ka atkarībā no Lisabonas līguma mums ir jāuzņemas atbildība un mums ļoti rūpīgi jāraugās, kā tas viss tiks transponēts vi līdz vissīkākajai detaļai. Kā minēju, tad Mm, vēlu jums izdevušos prezidentūru, jums nebūs mazāk grūtību un darba kā īrijas prezidentūrai trialogā. Mēs parādījām, ka mēs spējam likt uzklausīt mūsu balsi un arī iepilst padomē, un es ceru, ka ar jums un ar padomi varēsim virzīties uz priekšu, progresēt, kā LP E, transponēšanā. Varat reķināties ar mūsu atbalstu dialogā, kas nevienmēr veiksmīgi ir noritējis īrijas prezidentūras vadībā. Paldies, Mārtiņ, Agņu, un pēc tam vārds Rubika kungam. Ministra. Uh. Sveicu jūs, ministra kungs. Es gari nerunāšu par um, KLP reformu, jo pilnīgi noteikti jums būs grūti. Uh, ievērot visu pušu vēlmes, taču jums pilnīgi noteikti būs pāris svarīgākās lietas, kuras jūs varētu risināt. Kā jūs zināt, pirms aptuveni 18 mēnešiem visām Eiropas Savienībā ražotajām olām bija jānāk no attiecīgu, eh, attiecīgiem būriem, kur viss tas tika audzē, jābūt audzētām bija attiecīgi uz labturības apstākļos, taču kāda situācija ir pat laban? Šis būtu jautājums, par ko vajadzētu padomāt. Otrs jautājums ir tas, ka ir jāskatās acīs īstenībai. Pēdējo gadu laikā ir bijis aizvien grūtāk iegādāties ne OGM sojas pupiņas jo visur Amerikā un Dienvidamerikā audzē ģenētiski modi, eh, mo, moditi, modificētu soju. Ir ārkārtīgi daudz pārtiks produktu, kas eh, ir balstīts uz šīm ģenētiski modificētajām sojas pupiņām, taču joprojām tiek teikts, ka šie produkti nav ģenētiski modificētas izcelsmes. Un um, ir daudz un dažādi riski un problēma, ar kuriem saskarās piegādātāji šajā sakarā. Un um, skaitļi, kas tiek iesniegti statistikai, arī ir ļoti atšķirīgi un dažādi. Ekonomiskais pamatojums šajā sakarā arī nevienmēr ir pieņemams kas tad ir gal galā izdevīgāk un kāda veida soju vajadzētu izmantot. Eiropā visi proteīni gal galā iznāk, ka ir importēti un tiek importēti no aizjūras un no uh, ģenētiski modificētas, uh, modificētas sojas pupiņu izcelsmes. Mēs apvienotajā karalistē esam 1. janvārī atvēruši durvis nu, Rumānijas un Bulgārijas iedzīvotājiem. Un būs eh, pusotras miljons eh, cilvēku, kurš ienāks no šīm valstīm. Taču mēs labprātāk eh, ļautu importēt no šīm valstīm sojas pupiņas, lai tie nāktu drīzāk no šīm valstīm, nevis no uh, aizjūras reģioniem. Un tad būtu eh, šajās valstīs arī iedzīvotāju dzīves līmenis pieaugt un būtu daudz labāk eh, risināt šādu veidu jautājumus, nevis eh, uztraukties par mazāk sarīkam jautājumu. Rubika kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, pirmkārt es gribu atvainoties, ka nokavēju, jo transporta komiteja bija balsošana, kur man bija jāpiedalās. Un žēl, ka es nedzirdēju visu, ko teica ministra kungs, bet mēs esam kaimiņi ne tikai uz kartes, bet arī dzīvē, par cik es esmu no Latvijas. Un man ir lielas cerības uz jums, ministra kungs, uz jūsu prezidentūru, tādēļ, kad mm, Lietuva vienmēr, arī padomi laikos, ir bijusi valsts, kur ir labi attīstīta lauksaimniecība. Un jūs protiet to darīt un vadīt. Un ja jūs šo pieredzi savienosiet ar to pieredzi, kas ir daudzās Eiropas Savienības valstīs, tai lietai vajadzētu iet uz priekšu. Ehm, es jums katrā ziņā novēlu panākumus, lūk šīs lielās skriešanas, kas bija vairāk nekā trīs gadus, kamēr mēs gatavojam ehm, kopējas lauksimniecības politikas reformas un plānojam, kā tā attīstīsies un kā mēs viņu uz, uzraudzīsim un uzturēsim laika posmā ne 2014. līdz 2020. gadam. Mēs esam daudz ko pārunājuši, un manas domas pilnīgi sakrīt ar to, ko ir teikuši referenti visur, un es esmu pateicīgs tiem, kas ir mēģinājuši un darījuši, lai arī tiešie maksājumi mums tām valstiņām, kuras viņas ir maziņas, bet tiem tiešie maksājumi bija trīsreiz mazāki nekā citiem. Es saprotu, ka tur ir mūsu paša vaina arī, bet nu, tā vai citādi tas ir jālabo. Ir arī vēl viena interese. Vēl viena interese ir tāda, ka pēc eh, Lietuvas prezidentūras prezidentūrā stāsies Latvija. Tādēļ mēs no jūsu pieredzes mācīsimies un to, ko jūs nebūsiet paspējuši izdarīt, <clears throat> centīsimies mm, izdarīt. Man ļoti uztrauc tas nesmuki skan un to, ka dzird iedzīvotāji un, un zemnieki un, un, un vēlētāji valstīs, mm, tas, kas izskanēja vienā no mm, revīzijas palātas ziņojumiem, ka 7%, 7% no tiem līdzekļiem, kas tiek izdalīti lauksaimniecībai, tiek izmantoti vai nu nelietderīgi, vai citiem mērķiem. Es vēlētos, lai tādas lietas nebūtu, jo jau tā tiem zemniekiem mēs tik daudz nemaz nedodam. Kas to dara? To dara droši vien to nelietderīgo izmantošanu, to veids valstis uz vietām, republika, eh, valstis, eh, dalību valstis ne jau Eiropā šeit. Tādēļ es gribētu, lai uz to uzraudzību jums ir tāda pieredze, jums ir stingra kārtība, lai uz to uzraudzību, kā tie līdzekļi tiek izlietoti, tiešām eh, spētu arī nodrošināt un izdarīt. Tas varbūt ir vienīgais, ko es gribu pievienot pie tā, pa ko jau jūs te runājat, un, un es zinu kolēģi savu noskaņu, un katrā ziņā jums es vēlu vislielākos panākumus Un, un, ja kas, tad griezīsimies pēc palīdzības, un varbūt kas arī no mūsu pieredzes kaut kas derēs. Veiksmi jums! Grazie. Ora eh, io darei la parola. Lielas paldies. Tagad dosim vārdu referentiem Giovanni Lavija, un pēc tam Dantēna kungs varēs izteikties, ja to vēlēsies. Un pēc tam uzklausīsim citus Giovanni sākumā. Paldies, priekšsēdātāji! Arī es vēlos, protams, paust savu augsto novērtējumu ministra teiktajam par turpmāko programmu, un tā kā es esmu horizontālās programmas referents, tad man ir jāuzsver tas, ka uh, nepieciešams veikt progresu. Šodien mums ir politiska vienošanās par daudzgadu finanšu schēmu. Mums ir jāvirzās uz priekšu un jānoslēdz nenoslēgtie jautājumi, runājot par horizontālo programmu, par aspektiem, kas ir sasaistīti ar daudzgadu finanšu schēmu, ir krīzes rezerve. Un te ir acīm redzami, ka ir pastāv šaubas, jo krīzes rezerves fonds, kas ir, ot, kas ir otrajā budžeta rubrikā, uh, no tā tas tiek paņemts, tas nozīmē, ka mēs piemērojam uh, finanšu disciplīnu, tas nozīmē, ka mēs samazinam tiešos uh, maksājumus. Ir skaidrs, ka runa ir par tādu jautājumu, nu vismaz tā kā tas tiek stādīts pretī sārunu gaitā, nu ka tas būs jāanalizē un būs jāskata ar padomi. Un kā tad prezidentūra redz lietas, kā prezidentūra redz jautājumus un uh, kā mēs varēsim virzīties uz priekšu. Mūsu nostāja vienmēr ir bijusi skaidra. Mēs vēlētos tā, lai krīzes rezerves fonds tiktu finansēts ad hoc, nevis no ražotājiem un nevis no otrās kategorijas. Un vēl viens aspekts, kas vairāk skar dalību valstis, ir avansa maksājumi lauku attīstības programmām. Un uh, mēs parlamentā esam dažus grozījumus e, nobalsojuši pretēji dalību valstu vēlmēm, lai avansa maksājumi būtu e, lielāki un e, līdzīgāki iepriekšējiem plānošanas programmai un pārdome 7. un 8. februārī izdeva secinājumus, kur šis līmenis ir nolaists līdz ārkārtīgi zemām uh, līmenim. Un tie ir divi aspekti, kuri mums būs jārisina un jāskata, un es ceru, ka jau šodien Lietuvas prezidentūra varēs pārstāstīt, kā tā redz šīs lietas. Vēl cits svarīgs aspekts, par kuru vajadzēs visai ātri vest sarunas, ņemot vērā efektu kādu Tas varētu atstāt ir desa e, refere e, ziņojums, jo mums vajadzēs noslēgt sarunas e, ļoti drīz, ļoti ātros tempos, tā lai jau no nākamā gada zinātu, kā rīkoties tālāk, kas jāsāk tūliņ, kas ir jāpārceļ uz vēlāk, un tā, tāpat mēs darām arī attiecībā uz konverģenci, uz pirmo pīlāru. Uh, Un tas pats ir arī mm, attiecībā uz pārēju lauku attīstībā. Šo pārējais posmu mums ir jārīkojas ātri, pretējā gadījumā nevarēsim aizsākt eh, jaunu attīstības eh, programmu, par kur ir politiska vienošanās, bet mm, kurā nav konkrēta teksta. Mums ir programma jāsāk termiņā, un lai to darītu, mums ir jāvienojas. Uh, Nu, tā lai varētu virzīt KLP uz priekšu bez šķēršļiem no 2014. gada un pakāpeniski ieviest jaunos elementus un kas ir saskanīgi ar šo vienošanos, kas tika noslēgta īrijas prezidentūras laikā. Paldies, Giovanni! Mišelam Dantēnam vārds tagad. Paldies priekšsādātājiem! Ministra kungs, mēs ļoti rūpīgi ieklausījāmies jūsu teiktajā, kurā noteicāt savu darba programmu turpmākajam periodam. Protams, daļa no jūsu darba laika tiks veltīta KLP reformas pakotnes noslēgšanai. Mums vēl ir mm, darbs kopīgi veicams, un ja po, kaut arī politiskā vienošanās tika panākta, tomēr ir zināms teksta daudzums, kas vēl ir jāizstrādā. Uh, īpaši attiecībā uz apsvērumu punktiem. Bet ne par to es vēlētos izvērsties plašāk, es vēlētos vairāk runāt par pielāgošanos. 26. jūnijā pagājušā mēnesī parlaments praktiski tika nostādīts fakta priekšā par 43.3. Eh, Lisab pānta Lisabonas eh, līgumā izmantošanu. Uh, un padomas ministri noraidīja, noliedza parlamentam interesēties par izšķirošiem aspektiem kop KLP pārvaldībā, jo īpaši krīzes pārvaldībā, intervences pasākumos. Un es parlamenta vārdā teicu, ka tas, kas bija galvenais, tas bija lauksaimnieku uh, un uzņēmēju intereses, kuriem pēc iespējas ātrāk ir jāiepazīstas ar um, to, kāds būs ietvars, kurā viņiem turpmākajos gados būs jāstrādā. Bet padomē ir jāapzinās, ka cik ļoti parlaments bija sarūktināts par šādu sarunu noslēgumu, domāju, es paužu vairākuma kolēģu viedokli. Uh, ja ne visu, sakot, ka šāds 43.3 e, interpretējums un piemērojums nevar būt e, pastāvīgs veids, kā strādāt. Un, ja padome ieciklējas šādā teksta lasījumā, tad e, jāņem vērā, ka, būs, ka parlaments bloķēs procedūras un uh, to darīs uz ilgu laiku. Mums ir jāstrādā kopīgi, mums ir vienam otram jāuzticās, un šī savstarpējā uzticība panākama kopīgi uh, interpretējot, vienādi interpretējot līgumu un pielāgojoties, adaptējoties, kas ir mm, pierādījums atbildīgai pārvaldībai. Paldies! Paldies, Mišela! Turpināsim izklaus, uzklausot Mākinēlas kundzi. Paldies, priekšsēdētāj kungs, paldies, ministra kungs. Es eh, pieteicos runāt, lai vēlētu jums veiksmi. Kolēģis eh, teica, ka mums ir politiska vienošanās par eh, KLP, taču tagad mums ir nepieciešama praktiskā īstenošana. Jūsu Prezidentūra būs vitāla, lai nodrošinātu īstenošanu praksē, kas ir būtiski mūsu lauksaimniekiem. Jums būs daudz darāmā. Septembris, manuprāt, būs eh, būtisks, izšķirīgs mēnesis. Daudz kolēģi ir jau minējuši to, ka jums būs eh, liels izaicinājums strādāt eh, valdību vadītāju prie, kopā ar valdību vadītājiem šajā sakarā. Taču runājot par šo komiteju un par koplēmumu procedūru, valdību vadītāju pilnvaras strādāt ar KLP daudzgad finanšu schēmas ietvaros un um, runājot par šo tautsemniecisko kontekstu, tas, tas viss ir ļoti liels izaicinājums jums, mēģinot uh, vest sarunas šajā sakarā un vēlu jums veiksmi. Es vēlētos uh, uzklausīt jūsu viedokli par to, kāds ir, kāda ir šī procesa attīstība. Es uh, uzskatu, balstoties uz deskunga uh, ziņojumu, ka mums šie jautājumi būtu jārisina. Taču varbūt, ka tas neiznāks agrāk par decembri. Kāds būtu jūsu viedoklis par laika grafiku? Manuprāt, tie būtu jārisina jau septembrī. Es gan nezinu, vai tas ir realistiski, bet varbūt jūs varētu ieskicēt, kā jūs redzat šo laika grafiku un attīstību. Un runājot par eh, budžeta eh, kritumu un eh, samazinājumiem, ir jāskatās, kā tas funkcionē tirgus kontekstā. Uh, Kādi ir komisijas plāni saistībā ar augstu līmeņu fórumu un ar um, pārtikas ķēdes um, uh, caurskatāmību un citiem jautājumiem jūs prezidentos ietvaros. Lai nu kā vēl jums veiksmi. Paldies, Elizabete, un pēc tam Valsona kungs. Paldies, um, priekšsēdētāja kungs. Paldies. Ministra kungs, vēlu jums veiksmi jūsu prezidentūrā. Es, protams, ļoti rūpīgi uzklausīju jūsu prezentāciju par um, galvenajiem Lietuvas prezidentūras um, darbiem. Jau iepriekšējie ja runātāji teica, ka izšķirīgais jautājums uh, nākamo mēnešu laikā būs finanšu sadale. KLP. Joprojām ir vairāki neizrunāti jautājumi. Un mēs eh, esam vīlušies par to, ka īrijas prezidentūras laikā nebija iespējas organizēt patiesas sarunas par šiem jautājumiem. Mēs eh, vēlamies uzsvērt uz uh, šo mandātu, un uh, mēs vēlamies um, pievērst jūsu uzmanību lauku reģionu attīstībai un resursu pārdali, kas ir ļoti būtisks jautājums Eiropas parlamentam, jo šeit mums ir koplēmuma procedūra. Un mums būtu skaidri un skaļi jāuzstāja uz savu mandātu, un, protams, arī par līdzfinansējuma procentiem un likmēm, kas ir svarīgs jautājums, kam ir uh, ļoti būtiski ietekme uz mazajiem un vidējiem lauksaimniekiem lauku reģionos. Es domāju, ka jebkurš Eiropas parlamenta deputāts piekritīs, ka Santos kungs savā ziņojumā ir piedāvājis labas perspektīvas un ar šajā rakursā sadarbojoties mēs varēsim panākt rezultātus, taču, taču tas ir jādara ātri, jo lauksaimniekiem nepieciešams plānot savas darbības. Ir jārod risinājums neaizsargātākajos reģionos, jo daudzos reģionos lauksaimnieki jau gadiem ilgi gaida šos eh, maksājumus. Un kas attiecas uz dzīvnieku labturības standartiem? Šeit ir nepieciešams ātrs un steidzams risinājums. Es ceru, ka tas notiks septembrī. Vēlu veiksmi jums sasniedzot mērķus un prezidentūras ietveros. Paldies, vicepriekšsēdētājs Posons un pēc tam. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Sveicu Lietuvu kā nākamo prezidējošo valsti, un nav svarīgi, ka tā ir, vai tā ir maza vai liela valsts. Galvenais būs jūsu devums mūsu kopienai. Paldies! par jūsu prezentāciju. Un um, Neapšaubāmi būs ļoti daudz dažādu sarežģītu jautājumu, dažādu detaļu, kas vēl nav atrisinātas. Ir vesela virkne būtisku elementu Lisabonas līgumā, taču tie ir jāizteno praksē, lai darbotos koplēmuma princips. Es esmu um, eh, referents Es esmu referente dzīvnieku labturības eh, jautājumos un arī dzēna pārtiks drošības jautājumos, tāpat kā dzīvnieku labturības jautājumos ir ļoti daudz būtisku elementu, kas vēl būtu risināmi. Praksē un arī zinātniskā plāksnē ir ļoti grūti progresēt šajā jomā, jo ir vesela virkne detaļu, kas joprojām nav skaidras. Kāds būtu prezidentūras viedoklis eh, par mūsu turpmāko sadarbību? Varbūt, ka mēs varētu sadarboties ne, neformāli un visai agrīnā stadijā. Varbūt, ka mēs varētu skaidrāk izprast šīs eh, trūkstošās detaļas eh, mūsu sadarbības gaitām jāpaturprātā šis zinātniskais aspekts un to, cik daudz neatbildētu jautājumu šeit vēl ir. Protams, ir arī vesela virkne politisku detaļu, kas jāņem vērā. Mēs esam Eiropā, kurā šobrīd valda krīze, un mums ir pilnīgi noteikti jāattīsta iekšējais tirgus, kas ir nozīmīgs princips mūsu pastāvēšanai. Un tāpat uh, nepieciešama atvērtība dzīvnieku izcelsmes uh, produktu uh, tirgus sakarā. Kā to panākt, lai tajā pašā laikā ierobežotu iespējamās slimības un to izplatību? Otrs jautājums būtu saistīts ar um, šāda veida slimību izplatību un um, katastrofu gadījumiem, kā piemēram cūku mēris. Kā šādos gadījumos rīkoties? Kurā brīdī nodrošināt, kā, kā nodrošināt to, lai savlaicīgi tiktu izziņotas šāda veida epidēmijas? un kā nodrošināt to, lai lauksēmnieki nesaskartos ar pārāk nozīmīgiem finansiāliem riskiem šādos gadījumos, jo tas varētu radīt ļoti, ļoti negatīvas eh, sekas, um, saskaroties ar šādu veidu epidēmijām. Paldies, Sikirskī kungs, un pēc tam Petrona Leveša kundze noslēgumiem, noslēguma vārdiem no tā, ko dzirdēju šodien un dzirdēju vakar, ir redzams, ka par spīti eh, panāktiem kompromisam joprojām eh, ir jāveic vēl ļoti daudz darba. Jums tiešām ir ļoti daudz darba priekšā kā prezidentūrai, un šķiet, ka eh, viss, kas ir paveikts jūnijā, nav tā teikt īsti pabeigts. Viss prasa vēl papildus vienošanās. Tā kā jums vajadzētu uzaicināt es kungus Lietu un Lietuva arī norganizēt šīs sārunas. Uh, ir kāda lieta, kas, manuprāt, pietrūka jūsu prezentācijā, un proti, te runa par lauksaimniecību un mūsu attiecībām ar ASV. Es zinu, ka tie, kas nodarbojas ar tirzniecības jautājumiem, un arī tirzniecības komisārs ir cits komisārs, taču arī mums mm, tas ir ļoti svarīgi, jo arī lauksaimniecības produkti ļoti bieži ir zaudētāji. Uh, situācijās, kad tiek slēgti šādi svarīgi starptautiski tirzniecības nolīgumi, un ļoti bieži la lauksaimniecības produkti pat kļūst par ķīlniekiem šādās sarunās. Tā kā es ceru, ka jums būs vairāk tāda uz kopienu balstīta attieksme. Un Es ceru, ka jūs veiksmīgāk sadarbosieties ar parlamentu šais jautājumos, ievērojot arī Lisabonas līguma jaunās normas. Paldies! Es vēlētos pateikties eh, līdzīgi kā citu kolēģi to teica jums, ministra kungs, par jūsu ierašanos. Vēlu jums eh, visu to labāko jūs turpmākajā darbā, kas stāv jums priekšā. Esmu pārliecināta, ka pēc eh, kolēģu uzklausīšanas jūs sapratīsiet, kādas ir mūsu gaidas un cerības, kas ir saistītas ar jums. Ja mēs ļoti ceram, ka daudzas lietas beidzot izvirz, sāks kustēties priekš, un mums beidzot tiešām būs kopējā lauksaimniecības politika. Ir kāds jautājums, kas mani ļoti interesē, un tas netika minēts, un proti piensaimniecības nozare. Es domāju, ka piensaimniecības nozare varbūt ir tā, kas ir saņēmusi vissliktāko apiešanos jaunajā reformā. Uh, padome nevēlējās neko mainīt. Kopējā tirgus organizācijā piena produktiem. Un no vienas puses, lūk, bija šī te piena pakotne, bet gal galā risinājums būs tāds dalīts, tāds, kur būs jāskatās uz, gan uz priekšu, gan atpakaļ vienlaicīgi, un beigās kopējā tirgus organizācijas pakotnē piena mums nekā nav. Uh, Runājot par eh, ziņojumu un to, cik ļoti svarīgi ir piena eh, nozare ļoti daudzās teritorijās, īpaši attālinātās teritorijās, kalnu teritorijās, šī nozara ir īpaši nozīmīga. Un tā būtībā ir palikusi ārpusē, tā teiktās durvīm padomas sarunu laikā, ko Lietuvas prezidentūra gatavos darīt šajā sakrā. Tā ir ļoti svarīga lauksaimniecības nozare, un tajā ir vērojams ciklisks krīzes. Tādēļ mums visiem vajadzētu uz to paskatīties, ja mēs tiešām vēlamies lauksaimniecību Eiropas Savienībā. Paldies! Tagad esam uzklausījuši eh, virkni eh, tātad uzstāšanos ar jautājumiem un komentāriem. Tagad Ministra kungs, jums būtu laiks atbildēm, šķiet, ka laika mums pietiek. Jūs droši vien uh, ievērojāt, ka lauksaimniecības komiteja no jums ļoti daudz uh, sagaida, lai tā tad šo te reformu pabeigtu. Mums ir ļoti svarīgi, tas ir principi jautājums, lai to pabeigtu. Uh, Eiropas parlamentu nedrīkst eh, un nevar izslēgt no eh, sarunu pašiem pēdējiem metriem, kur ir jāvienojas par eh, pēdējiem neatrisinātajiem jautājumiem, par kuriem padomu nav spējusi vienoties tādēļ, ka daudzgadu finanšu plānu vienošanās nav panākt. Taču tagad mēs liekam uz jums lielas cerības un uh, domājam, ka beidzot varēsim tās kvadrāti iekavas svītrot, lai dotu mūsu lauksaimniekiem uh, skaidras un drošas atbildes, jo mēs esam eh, līdz likumdevēji kā parlaments. Un tagad Virkīlī vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms eh, vēlu jums veiksmīgu prezidentūru. Esam atzīmējuši jūsu komentārus. Un vēlētos uzsvērt, ka mūsu uh, darbs un tas, cik tas būs veiksmīgs, būs atkarīgs no mūsu savstarpējās uzticēšanās un uz kopīgā darba. Un uh, es sagaidu, ka mēs tiešām strādāsim šādā uztic savstarpējas uzticības garā nākošos sešus mēnešus un uh, tiešām izstrādāsim tādu, pieņemsim tādus lēmumus, kas ļaus uh, saprast, kā nākotnē attīstīsies uh, kopējā lauksaimniecības politika. Tagad vēlētos atbildēt uz dažiem jautājumiem. Laika nav daudz, tādēļ koncentrēšos uz galvenajiem punktiem. Cīm redzot, nākotnē mums neformālās sanāksmēs būs iespējas to vēl apspriest. Vēlētos tagad eh, runāt par daudzgad finanšu schēmu. Eh, vienošanās ir panākta galvenajos vilcienos, un tādēļ tagad ir pienācis laiks atrisināt jautājumus, kas ir saistīti ar ar perspektīviem risinājumiem. Es zinu, ka tagad mē ir jākoncentrējas uz neatrisinātiem jautājumiem. Jūs, protams, zināt, kāds ir jūsu mandāts, un es zinu, kāds ir manējais. Un viss jaunākie priekšlikumi jums arī ir zināmi nekādu jaunu mandātu sarunām es eh, nepan, nepanākšu, bet mums konstruktīvi jālūkojas uz eh, iespēju virzīties uz priekšu. Kas attiec uz KLP reformas nobeiguma uh, soļiem? Šeit ir jāpadara vēl daudz tīri tehnisku lietu Mums joprojām ir ekspertu sanāksmes, mēs turpinam vienoties par tekstu, par detaļām, un šo konstruktīvo eh, diskusiju rezultātā eh, mums tiešām izdosies garantēt lauksaimniekiem tādu, dot tādas skaidras garantijas eh, tuvākajam laika periodam un arī tālākā perspektīvā. ir daudz lietas, par kurām ir jāvienojas pietiekami ātri. Un Dēsa kungs norādīja, ka abas institūcijas ļoti labi saprot, ka laika e, nav daudz un e, apzinās, kāda ir e, institūcija atbildība lauksaimnieku priekšā. Mūsu lauksaimnieki ir pelnījuši zināt, kas notiks nākamajā gadā un tālāk, e, kas attiecas uz prasībām dzīvnieku labturības jomā. Es saprotu, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums, kam ir noteikti jāpievērš uzmanība, e, kas attiecas uz e, būru e, vistām un jaunajām prasī, un prasību izpildi. Kopā ar komisāru Borgu mēs strādāsim pie šīs tēmas, lai panāktu normas, uh, kas nodrošinātu to, ka tās prasības, kas faktiski jau ir e, uz papīra, tiktu piemērotas arī dzīvē. Lietuvā, starp citu, tās visas jau tiek ievērotas, un mēs centīsimies panākt, lai arī citās dalība valstīs tas būtu līdzīgi. Tālāk par ģenētiski modificēto soju. Mēs e, zinām par šo te proteīnu uh, problēmu dzīvnieku barībā. Uh, un pār ģenētiski modificētās sojas izmantošanu. Plašākā kontekstā man ir jāsaka, ka ne tikai e, vistām e, un putniem tiek izbarota šāda soja, bet arī e, citās dzīvnieku barībās tā tiek iekļauta. Ir jānodrošina tās izsakojamība visā pārtikas ķēdē, nodrošinot atbilstošu informāciju patērētājiem. Kas at, piemēram, uz manu valsti, mēs ļoti stingri kontrolējam e, ģenētiski modificēto produktu izmantošanu un aicinātu arī citas dalību valstis realizēt atbildīgu uh, politiku un uh, nodrošināt arī saulēcīgu informācijas apmaiņu par pārkāpumiem šajā jomā. Proteīna avotiem ir arī uh, citi alternatīvi, eh, ir arī citi alternatīvi proteīna avot, ne tikai mm, ģenētiski modificētā soja. Šeit ir eh, varbūt ciešāk jāsadarbojas ar zinātniekiem, eh, lai palīdzētu atrast citus avotus, ko varētu izmantot tikpat veiksmīgi. Uh, Viens eh, no šādiem te produktu avotiem varētu būt, eh, piemēram, aļģis. Mums nav krīzes rezervas kā, jaunies, kā jauns instruments. Viss ir budžeta robežās. un neapšaubām ir jāievēro finanšu disciplīna. Institūcijas ir vienojušās par budžeta disciplīnu, es domāju, ka šeit mēs, un, un, un noteikumiem, es domāju, te mēs neko daudz nevarēsim vairs izdarīt vai izmainīt. Kas attiecas uz normu saskaņošanu un atbilstību Lisabonas līgumam. Uh, Padomu turpinās sadarboties ar Eiropas parlamentu, lai atrastu vai lai rastu vienoš, panāktu vienošanos eh, pēc pirmā lasījuma. Gribēju minēt arī, ka sarunās ar Eiropas parlamentu par KLP reformas pakotni esam spējuši rast eh, līdzsvarotu lēmumu par saskaņošanu ar uh, Lisabonas līguma normām. kas attiecas uz dzīvnieku labturības regulu. Tā tiešām ir viena no prioritātēm Lietuvas uh, prezidentūras laikā. Un uh, kas attiecas uz uz dažādām infekcijas slimībām, ar ko slimo dzīvnieki, un, eh, piemēram, šādu slimību sārakstu veidošana. Tas ir tehnisko darba grupu eh, jautājums. Mēs nu pat esam sākuši apspriest priekšlikumus, tā kā šie jautājumi tiks aktīvi apspriesti un, protams, ir pelnījuši, lai mēs par tiem vienotos. Tālāk vēlreiz atgriežoties pie dzīvnieku labturības jautājumiem. Mēs eh, piešķiram lielu nozīmi šim jautājumam Lietuvā, un mēs vēlētos Mm, dalīties savā pieredzē un uh, redzēt, ka uh, tikpat atbildīgi pret šiem jautājumiem izturs absolūti visur Eiropas Savienībā. Un tāpēc vēlamies aicināt visas dalībvalstis balstu, balstīt savas uh, aktivitātes uz zinātnes atklājumiem. 28. un 29. septembrī. Mēs Lietovā plānojam konferenci par dzīvnieku labturību un uh, dzīvnieku barošanu. Un es arī pats plānoju piedalīties šajā konferencē, un es ļoti labprāt e, tikšos ar jums šajā konferencē. Tālāk par ES un ASV tirdzniecības sarunām un to pirmo kārtu. Sarunas ir nesen aizsākušās Vašingtonā. Protams, ka nevar par zemu novērtēt to, cik tās ir svarīgas, un tādēļ es arī ceru, ka tās noritēs gludi. Bet šorīt Bet eh, šodien paredzēt gala rezultātu ir ārkārtīgi grūti. Protams, ka mēs eh, centīsimies panākt, lai uh, dzīvnieku labturības un augu veselības standarti uh, tiktu iekļauti no vienas puses, tātad, lai neapdraudētu cilvēku veselību, bet no otras puses mēs arī centīsimies uh, nojaukt tirniecības barjeras, balstoties uz savstarpēju uzticēšanos, kas attiec uz piena pakotni. Mums tā tad ir lauksaimniecības pakotne un vienošanās par tirgskopēju organizāciju. Un 24. septembrī mēs plānojam Briselē organizēt augstu līmeņu konferenci par šo tēmu. Esmu pārliecināts, ka spēsim rast adekvātu risinājumu e, visām šīm problēmām. Un liels paldies par jūsu uzmanību, paldies par laipniem vārdiem par vēlmēm un novēlējumiem par viesmīlību. Tātad eh, ceru, ka turpināsim eh, tikpat konstruktīvi sadarboties. Ļoti labi, kolēģi. Liels paldies eh, ministram. Es domāju, ka viņam būs daudz eh, darba, nu, un es ceru, ka Lietuvas prezidentūras laikā mums izdosies noslēgt pēdējās nodaļas. Mums ir jāspēj uh, vest sarunas, lai noslēgtu KLP reformu. Tā, mm, kolēģi, nedaudz uzmanības. Pirms pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, proti dārskop, Eiropas dārskopības nozares nākotnes. Jāatgādina, ka ģenerālsekretārs Gerārds Kalps mūs pametīs. Tā ir pēdējā lauksaimniecības sanāksme, kurā viņš piedalās, jo no 1. septembra viņš pensionēsies. Jūs jau uh, to zināt. Un, Jūsu visu vārdā vēlos viņam pateikties par kopā pavadīto laiku, jo īpaši pēdējo divu gadu laikā. Mēs uh, čakli iesaistījāmies un strādājām pie KLF, KLP sarežģītās reformas, un es domāju, ka mums ir viņam jāpateicās, jo vienmēr viņš ir bijis pacietīgs attiecībā pret eh, referentiem, ēnu referentiem un eh, komiteju kopumā. Es domāju, ka mums eh, visiem ir jāpateicās izdevusies šī pārējā uz koplēmumu procedūru, tāpēc aicinu uh, viņam aplaudēt un vēlēt labu veiksmi nākamajam periodam, kas noteikti būs mazāk rosīgs darba ziņā, bet es domāju, ka viņš varēs vairāk laika pavadīt kopā ar savu ģimeni. Paldies, Gerār! Eh, adesso ha chiesto, ha chiesto Albert Dess la parola. Daisa kungs. Liels paldies priekšsēdētāji par doto vārdu. ETP grupas vārdā es vēlētos uh, no sirds pateikties kalpa kungam. Mēs esam sadarbojušies uh, gārus gadus, tā bija brīnišķīga sadarbība. Mm, dargo kolēģi, esmu tev sagādājis eh, dāvanu, esmu arī iera, veicis ierakstu. Dargais draugs, vēlos tev pateikties grupas vārdā un arī personīgi vēlos pateikties par šo uzticības pilno sādarbību. Es vienmēr esmu augsti vērtējis eh, tavu mierīgo uh, darba stilu vēlu daudz uh, laimes, labu veselību uh, šajā turpmākajā posmā, lai viss izdodās un, un man pret tevi ir visa sirsnīgākās jūtas, kuras esmu ierakstījis šajā ierakstā grāmatā, ko tagad tev nododu. <laughs> Grazie. Grazie. Uh, Luis ha chiesto la parola. Luis Capo... Paldies, Luis. Uh, vēlas izteikties. Lielas paldies. Es arī vēlos eh, ar uh, zinām aizkustinājumu teikt uh, atvadu vārdus. Kolēģis ar mums ir strādājis vairāk kā desmit gadus, un personīgi un grupas vārdā vēlos pateikties par ieguldīto darbu, par uh, ieguldītā kompetenci, un uh, viņš ir parādījis, uh, kādam ir jābūt efektīvam augsta līmeņa ierēdnim. Godā tie kolēģi. Atgādināsim, ka septembra sākumā Patriks Beržalāns aizstās kolēģi un Un tagad vēl pirms tam dosim vārdu Džordžam, kas arī vēlas izteikties. Thank you. Uh, just on behalf. Paldies. Es vēlējos no liberāļu grupas um, piebiedroties pārējiem kolēģiem un pateikties jums par ieguldīto darbu pēdējo divu gadu laikā, sevišķi strādājot ar um, KLP reformu. Tas ir bijis ļoti apjomīgs uzdevums, un sekretariātam tas ir bijis apjomīgs uzdevums, lai koordinētu visas procedūras, un jūs to esat paveicis godam, un ļoti eh, mēs esam jums uzticējušies. Paldies jums par jūsu mērķtiecīgo darbību un par visu ieguldījumu. Paldies, Džordž Mārtiņš, vēlas izteikties pēc tam Džims. Dargais Gērt, pēdējo gadu laikā mums bija prieks strādāt ar tevi. Tas bija ļoti būtiski priekš mums. Un um, mums bija 7000 grozījumu, tev izdevās ar to tikt galā ar ļoti mierīgu attieksmi ar visām grupām, un tev izdevās ar to tikt galā. Tas ir tiešām šedevrs, kas tev ir izdevies. Un, uh, šo reformu tu neredzēsi noslēdzamies gal galā, bet es ceru, ka tu varēsi atpūsties kalnos, nu, lai tur labs vējš pūš. Ceru, ka reizē miera griezīsies Briselē, lai raudzītos, kas šeit notiek. Ceru, ka nezaudēsi galīgi interesi par KLP. Ceru, ka nu, varēsim reiķināties ar taviem padomiem un ceru, ka Tev būs eh, daudz laika, ko veltīt sev pašam. Ceru, ka mēs tev pārāk nepietrūksim, bet tu gan mums pietrūksi. Lielas paldies! Patiešām. Paldies! Es uh, Varu piebiedroties kolēģiem, kas uzsver jūsu ieguldījumu KLP reformā. Es eh, ar jums esmu sadarbojies jau ļoti ilgi, neatceros gan tieši cik ilgi, bet eh, jau labu laiku. Arī citi kolēģi, kas sadarbojas ar mums, eh, bija kopā ar mums ceļojumā uz Brazīliju Brazīlijas lielopu gaļas jautājumam. Un um, ir skaidrs, ka darbs um, ir bijis visnotaļ sarežģīts, taču atceroties uh, komandējumu Brazīlijā un Brazīlijas lauksaimnieku un politiķu uh, tikšanās, tas bija ārkārtīgi sarežģīts brauciens. Daži to varētu uztvert kā vienkāršu izbraukumu, taču Darbs gan šajā gadījumā, gan komitejā kopumā ir bijis ļoti smags un sarežģīts. Paša šī komandējuma beigās pati vienkāršākā un uh, atvieglojošākā daļa laikam bija lopkautuves eh, apmeklējums. Un tas tikai liecina par to, cik ļoti smags darbs eh, kopumā ir bijis. Uh, darāms. Paldies jums par visu ieguldīto. Uh, liels paldies! Bene, colleghi, un minuto di interruzione per salutare. Uh, tā, kolēģi, tagad uh, nedaudz pauzīte, lai atvadītos no ministra, un tūlīt arī turpināsim ar uzklausīšanu par dārzu kopības nozars nākotni. Bene colleghi, possiamo iniziare. Siamo all'ultimo punto. Godātie kolēģi, atsāksim darbu. Esam nonākuši pie pēdējā darba kārtības punkta, proti uzklausīšana par Eiropas dārdskopības nākotni, nozares nākotni, stratēģijas izaugsmēji. Uzklausīšanu rīko mūsu kolēģis Matkintāji kurš ir izstrādājis pašiniciatīvas ziņojumu. Un uh, uzklausīšanai vajadzētu sniegt vielu pārdomām komitejai, kā arī komitejai vajadzētu sniegt ierosinājumus par lauksaimniecības jomu. Lauksaimniecība iekļauj augus, augļus, zāles, puķes, kokus, Tas ir nozīmīgs Eiropas lauksaimniecības sektors un ir labāk jāizmanto ūdens, ir jāstājas pretī klimata pārmaiņām. Tie visi ir svarīgi jautājumi un strateģiski jautājumi. Un man ir tas prieks sveikt četrus izcils ekspertus, kas stāstīs par uh, dārzniecības nākotni. Sākumā uzstāsies Antonijs Nels, kas ir apvienotās karalistes Nacionālās fermēru savienības dārzkopības nodaļas valdes priekšstādātāja vietnieks, eh, tad Jorge Brotons, Spānijas augļu dārzeņu ziedu un augu audzētāju un eksportētāju savienības priekšsēdētājs Donato Lavāte, SOP valdes priekšsēdētājs loceklis, Labātes kungs un Šolca kungs, sabiedrības centralverband, Gartenbau, ģenerālsekretārs, kas pārstāv Vācijas dārzkopības nozari. Visu pirms liels paldies dalībniekiem un runātājiem. Katram runātājam būs desmit minūšu laiks, bet sākumā vārds Makintāra kundzei. Thank you. Okay, thank you very much. Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs. Es esmu ļoti priecīga, ka mums ir iespēja organizēt šo uzklausīšanu par dārzkopību un iesaistīt ekspertus šajā jautājumā. Dārzkopība, manuprāt, ir ļoti komplicēta nozare un viena no vismazāk izprastajām iespējams. Uh, Taču pašlaik, kad pasaules eh, iedzīvotāju skaits pieaug, dārzkopībai ir ļoti liels potenciāls. Apvienotie karalistē es nāku no rietumu daļas, un eh, dārzkopībai ļoti liela nozīme mūsu tautsēmniecībām. Ir ļoti daudz izaicinājumu, bet arī daudz iespēju. Eiropas Savienība ir otrais lielākais eh, ražotājs, bet tajā pašā laikā arī otrais lielākais importētājs augļu ziņām. Mēs zinām, ka esam zaudējuši diezgan ievērojamu tirgus daļu par, slik, par labu importam šajā ziņām. Tādēļ jāņem vērā konkurences jautājumu šajā ziņā. Pētniecība un attīstība arī dzen ir jautājums, par kuru jādomā. Visā Eiropas Savienībā audzētājs saskaras, saskaras ar daudziem, daudzām problēmām, kā energoresursu izmaksas, resursu izmaksas, prasmju trūkums un dažādi citi jautājumi, tostarp tie, kas saistīti ar finansējumu Ir patīkami uzklausīt, um, dzirdēt to, ka Lietuvas prezidentūra koncentrēsies uz šo jautājumu, kas attiecas uz augļiem un dārzeņiem rudenī. Un mēs pilnīgi noteikti arī iesaistīsimies šajā darbā, un mūsu ekspertu viedoklis noteikti palīdzēs šīm debatēm. Paldies! Lielas paldies! Tagad um, turpināsim darbu un aicināšu Antoniju Snēla kungu prezentēt um, savu prezentāciju. Labrīt visiem klātesošajiem, man sauc Antonijs Snēls, esmu apvienotās karalistes um, dārzkopības um, asociācijas uh, viceprezidents un tāpat arī uh, ogu jautājumā. Esmu speciālists. Mums ir 200 hektāru ģimenes uh, lauksaimniecība. Un um, mums ir bijuši ļoti daudz nozīmīgi partneri arī ogu audzēšanas jautājumā. Uh, zemenes, upenes, no kurām 40% ir organiskā. Ceļā audzētas ogas, un mēs uzskatām, ka ir būtiska sadarbība visā pārtikas ražošanas ķēdes posmā starp ražotājiem un pārējiem ķēdes posma dalībniekiem, taču vēl ir daudz darāmā šajā jomā. Šajā diapozitīvā jūs redzat skolniekus, kas apmeklē lauksemniecību. Tie ir nākotnes patērētāji un arī nākotnes strādnieki šajā jomā. Nozarei ir nepieciešams elastīgs un uzticams eh, darba eh, spēks. Šī nav bilde, kur attēlots eh, bērnu, bērnu izkalpināšana vai nodarbināšana, taču tā vienkārši ataino tātad skolēnu apmeklējumu. Mēs audzējam 40% kartupeļu, audzējam arī abolus sidram, kā arī sparģeļus, upenes un cita veida dārzeņus, augļus un ogas. Tātad šeit es runāju par reģionu apvienotajā karalistē, no kurienes nāku konkrēti. 350 miljoni eiro būtu kopējais budžets. Tikai 3% lauksaimniecības zemju tiek izmantotas šāda veida audzēšanai, un tas ir daudz mazāk nekā citos lauksaimniecības sektoros. Dārzkopība tā tad ir tā joma, kurā, eh, kurai netiek pievērsta pietiekam liela uzmanība, taču tā ir nozīmīga nozare. Runājot par klimatu, pat tad, ja šobrīd ir labs laiks, pagājušo gadu apvienotāja karalistē bija ļoti smagi apstākļi. Visos eh, dāskopības eh, sektāros, visās nozarēs eh, bija kritums, jo bija augsta vasara un 50% kritums bija pārdošanā un peļņas samazināšanās bija. Uh, bija pati mitrākā vasara simts gadu laikā un bija 50 gadu laikā augstākais pavasaris. Kas tad īsti notiek ar laikapstākļiem? Tāds ir jautājums. Mūsu nozare atzīst to, ka klimata izmaiņas un citi apstākļi negatīvi ietekmē mūsu uh, darbību. Un jāpaturprāt, uh, eh, arī tas, ka līdz 2020. gadam mums nepieciešams par 20% vairāk uzglabāšanas iespēju. Tāpat eh, mēs. Eh, mums jāpārdomā eh, tas, ka neparedzamie laika apstākļi ir vislielākais izaicinājums mūsu reģionā. Par spīti šiem izaicinājumiem apvienotajā karalistē mēs joprojām esam diezgan optimistiski tieši šobrīd eh, laikapstākļi ir labi, un mēs eh, vēlamies panākt to, lai šī nozare attīstītos, uzplauktu un lai būtu lielākas investīcijas, mums ir nepieciešams konkurētspējīgs, eh, konkurētspējīga nozare un patērētāji, kas uzticētos mūsu nozarei. Valstis kā apvienotā karaliste joprojām vēlas saglabāt kā prioritāti veselīgu um, pārtiku no šīs nozares. Palielināta, palielināts patēriņš un ražošana var nest tikai labumus, un tie nav tikai finansiālie labumi. Taču ir arī izaicinājumi un problēmas, dāskopības jomām. Un šajos jautājumus mums būtu nepieciešamas eh, stratēģijas eh, problēmu risināšanai. Pagājušo gadu eh, apvienotajā karalistē tomāti, tāpat gurķi, zaļās pupiņas, sēnes un citi dārzeņi tika minēti kā apdraudētākās kultūras apvienotajā karalistē augsni var izmantot arī citiem mērķiem apvienotajā karalistē. Kā piemēram, kā piemēram eh, graudaugu audzēšanai, tādēļ ir jāpiedomā pie tā, lai dārzkopji, augļu kopji nepievērstos eh, cit, mm, eh, citām nodarbēm. Viena no galvenajām problēmām ir uzticības trūkums dārzkopības piegādes ķēdēji. Mums ir nepieciešams eh, izveidot labākas eh, attiecības eh, šajām pārtiks pievādas ķēdēm. Tāpat cenu caurskatāmība un līgumu caurskatāmība būtu jautājums, kas būtu jārisina. Tikai 20% lauksamnieku uzticas šai piegādes ķēdē. Nākamajā diapozitīvā jūs redzat cenu attiecības, kāda, kādas parādās, tad izmaksas un peļņa. Zaļā sadaļa ir audzētājiem un sārtā sadaļa ir tā sadaļa, kas jau ir pēc audzē, audzētāja. Un jūs uzskatām redzat, ka lielākā daļa tomēr ir uh, nenonāk uh, audzētāju lauksaimnieku rokās. Pēdējo gadu laikā pārstrādātāji un izplatītāji ir ļaunprātīgi izmantojuši savu varu, un um, tas noticis par ļaunu kā lauksaimniekiem, tā patērētājiem. Šeit jūs redzat um, uh, zīmogu, kas apliecina par to, ka šeit ir eh, ražotājs eh, un, un visa pārtikas eh, piegādes ķēde ir uzticama, un visi ražotāji tiek aicināti pievienoties šai organizācijai. Tāpat mēs esam uzsākuši pārunas par negodīgu komerci praksi, un mēs ceram, ka galu galā visas tās prakses Eh, ar kurām mēs saskaramies, runājot par negodīgu lielveikalu ķēžu un citu izplatītāju rīcību, eh, kas noteikti parādās arī citur Eiropas Savienībā, eh, pamazām izdosies atrisināt. Apvienotajā karalistē mēs vēlamies darīt visu iespējamo, lai um, ražotāju organizāciju, jeb PO schēmas eh, darbotos veiksmīgi, lai tiktu aizstāvētas viņu intereses. Taču jābūt piesardzīgiem, ņemot vērā to, ka ražošanas atbalstam nevajadzētu novest pie pārprodukcijas, ja vien tas, protams, nav tirgus, uz tirgu orientēts mērķis. Ir noteikti jā. Ja iesaista pētniecība un attīstība, kas apvienotajā karalistē nav pietiekami finansēta. Šobrīd apvienotā karaliste ir viena no divām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kur ir negatīvas tendences šajās ražotāju organizācijās, jo ir gandrīz puse ražotāju apvienību likvidētas. Un um, mums ir ne, noteikti jāatgriežas pie šo organizāciju uh, uzplaukuma gadiem, kad to bija daudz vairāk. Tāpat ir jādomā par uh, sadarbību ar partneru valstīm. Ņemot vērā to, ka um, tātad ir noteikti jātiek eh, galā ar šīm problēmām, kas rodas eh, dāskopības eh, nozarē, pirms tās izplatās tālāk. Uzskatām, ka šobrīd situācija ir pietiekoši neskaidra un likumdošanas teksti nav pietiekoši konkrēti un tie varētu novest pie vēl lielākām problēmām. Taču apsveicam ir tas, ka Eh, šobrīd tiek sāktas diskusijas, un mēs vēlamies eh, sadarbī, eh, konstruktīvu sadarbību šajā jautājumā. Un visbeidzot par graudaugu aizsardzību. Lauksemniekiem bites ir ļoti lielā cieņā, un lauksemnieki nekad nav vēlējušies tam nodarīt pāri pretēji valdošajiem uzskatiem. Tāpat eh, komisijas nesenais lēmums eh, ieviešot divu eh, gadu ierobežojumus atsevišķu līdzekļu izmantošanai ir labs piemērs, kā politika ir nogājusi greizi, jo šis um, risinājums nav bijis proporcionāls. Tas eh, bijis ideoloģisks eh, un populistisks risinājums un nevis uz zinātniskiem pamatojiem balstīts risinājums, runājot par šo aizliegumu. Pesticīdu regula kopumā ir bijis, ir kļuvis par nopietnu draudu lauksaimniecībai Eiropas Savienībām. Mums ir nepieciešama drošas zinātne, uh, ja mēs vēlamies saglabāt savu konkurētspēju, mēs nedrīkstam nolikt Eiropas ražotājus tādā situācijā, kur viņiem ir daudz e, vairāk grūtību un daudz vairāk šķēršļu salīdzinājumā ar citiem ražotājiem. Es uzskatu, ka ar e, pareizajām stratēģijām piegādas ķēdes uh, jautājumos un um, stratēģijām valdības uh, starptautiskajā līmenī ražotāji būs spējīgi konkurēt un uh, saražot tādu pārtiku, kas uh, būs, kas atbildēs uz um, pieaugošajām patērētāju prasībām. Šāda veida iniciatīvas un ziņojumi ir būtiski. Un ar organizāciju starpniecību es vēlētos nodrošināt uh, pozitīvu nākotni Eiropas dārzkopībai. Paldies! Bardzo dziękuję. Chciałbym dodać, że <clears throat> pan... Liels paldies. Es vēlētos piemetināt, ka mūsu viesis ir Nacionālās lauksaimnieku uh, Savienības eh, vicepriekšsēdētājs. Un tālāk es došu vārdu nākošajam ražotājām, kurš eh, Jorgam Brotonam, kurš pārstāv Spānijas augļu dārzeņu ziedu un audzētāju eksportētāju savienības eh, savienību. Sveicināti! Lauksaimniecības komitejas locekļi, cienījamie komisijas pārstāvi, dāmas un kungi, kolēģi no uh, citu valstu lauksaimniecības organizācijām. Augļi un dārzeņi uh, Spānijā un arī citos reģionos uh, sastāv ievērojumu daļu no lauksaimnieciskās ražošanas un e, tādēļ tiem ir īpaša vērtība gan nodrošinot darba vietas, gan e, ekonomisko aktivitāti. Tie spēlē arī svarīgu lomu, veidojot veselīgu diētu. Un uh, e, Spānijā no kopējās lauksaimnieciskās produkcijas augļu un dārzeļu ražošana sastāv 55% no visu ražošanas apjoma. Uh, un nodrošina darba vietas, īpaši reģionos, eh, kur eh, ir augsts jaunatnes bezdarba līmenis. Man jāsaka, ka mm, šī sektora svarīgums kopējā lauksaimniecības politikā, diemžēl, nav pietiekami ņemts vērā. Mm, piemēram, pat šajā krīzes situācijā Uh, uzmanība netika koncentrēta uz uh, šīm te ražošanas aktivitātēm un darba vietām, ko šīs aktivitātes rāda. Mēs darbojamies trijās jomās - komerciālā politika, lauksaimniecības politika un zinātniskā pētniecība. Uh, Politikā, diemžēl, pastāv asimetriska globalizācija mēs esam um, atvēruši uh, savu tirgu ārējiem uh, tirgumu no pārējās pasaules, un tas rada ļoti lielu konkurenci Eiropas Savienības ražotājiem. Uh, savu laiku šeit trūkst savstarpējības jo uh, Eiropas lauksaimniecības produkti nevar bez tirzniecības barjerām nokļūt uh, tajos tirgos, no kuriem mēs savukārt uh, produkciju importējam. Uh, augļu dārzeņu ražotāji nav arī līdz šim nebija iekļauti tiešmaksājumu režīmā. Nu, jaunajā KLP uh, šī situācija mainīsies tomēr uzsvars eh, tiek likts uz eh, tādām saimniecībām, kas eh, ražo cita veida lauksaimniecības politiku un produkciju nevis augšu un dārzeņus. Inovācijas process arī šajā sektorā, diemžēl, nav pietiekami ātrs Un eh, mana asociācija līdz ar to piedāvā virkni pasākumu, kā uzlabot situāciju, veidojot eh, kopēju kopienas režīmu augļiem un dārzeņiem. Un kaut kādā ideālā brīdī nākotnē mēs varētu apvienot savas pūles, realizējot eh, pasākums, investīcijas, sektora organizācija, tirdzniecības politika un zinātniskā pētniecība. Kā reorganizēt sektoru? Nu, pirmkārt, būtu jānodrošina sektora mērķu eh, sasniegšana kopējās tirgus organizācijas ietvaros, koncentrējot eh, piedāvājumu un e, tiem vajadzētu koncentrēties uz e, pasākumiem, kas e, neļauj uzspiest ražotāju organizācijām neizdevīgus noteikumus, kā arī palielināt tirgus vērtību tirgu laistē produkcijai. Tāpat laikā vajadzētu veicināt jaunu uh, biedru piesaistīšanu, samazinot uh, grūtības, kādas līdz šim ir ar iestāšanos šajās organizācijās. Uh, jāveicina arī investīcija ieplūšana nozarē. Tas var nodrošināt ekonomisko uh, stabilitāti saimniecībās. Uh, dažādi uh, reklāmas pasākumi un tirdzniecība veicinoši pasākumi nevar aizstāt investīcijas un ieguldījumus uh, saimniecību modernizācijā. Tālāk attieciet, attiecībā uz komerciālo politiku. Savstarpējības princips šeit ir ļoti svarīgs. svarīga ir arī e, izējas cēnu uh, e, sistēmas izveidošana. Globalizācijas, uh, tirgus globalizācijas kontekstā, ņemot vērā arī augu veselības jautājums un kaitēkļu problēmas, ir svarīgi, lai importētāji uh, respektētu fitosanitārās prasības, kādas tiek izvirzīts Eiropas lauksēmniekiem. Tādēļ ir jānodrošina, lai tie produkti, ko mēs iepērkam no ārpus Eiropas Savienības, arī tiktu ražoti saskaņā ar fitosanitārijām un vidas prasībām, kādas mēs realizējam Eiropas Savienībā. Un uh, mēs varētu izvairīties no uh, bīstamu slimību un kaitēkļu iemazāšanas Eiropas Savienībās. Eiropas Savienība ir galvenais importētājs augļiem un dārzeņiem visā pasaulē. Uh, Finansiālās atbalsts šai nozarē, diemžēl, nav pats lielākais, ja mēs salīdzinām to ar citiem lauksaimniecības sektoriem. Uh, un arī nu, noteikumi, par kādiem vienojas Eiropas Savienības slēdzot līgumus ar citām valstīm, nevienmēr ir izdevīgi mūsu augļu dārzeņu ražotājiem. Un tas varētu uh, novest pie vietējā augļu un dārzeņu tirgus sabrukšanas. Runājot par inovācijām ļoti svarīgi, lai būtu tieši kontakts starp audzētājiem un zinātniekiem, lai varētu virzīties uz, priekšā, uz priekšu Uh, prioritārajās jomās. Vispirms jau uh, nodrošinot lieliskas organoleptiskās kvalitātes, uh, jeb garšu latviski sakot, uh, dažādiem produktiem kā gurķiem, ogām un tā tālāk kauliņiem, uh, galda vīnogām, uh, sarkanajām ogām lai šie produkti atbilst noteiktiem standartiem gan pēc krāsas, gan pēc garšas īpašībām, gan pēc to uzturvērtības. Bez tam ir jānodrošina arī galveno eh, slimību kontrēla Eiropas kopienas likumdošanā ir paredzēti noteiktas normas, noteiktas fitosanitārās normas, kas ir jāievēro, un to uh, ievērošanai ir uh, uzmanīgi jāseko. ir uh, jāizstrādā un jāievēro noteikti standarti uh, un kompjuterizācija uh, lielajās siltumnīcās, lielajās audzētavās, lai nodrošinātu vislabvēlīgāko klimatu attiecīgo kultūra audzēšanai. Uh, mēs esam apņēmības pilni turpināt ražošanas aktivitātes un atbalstīt nozari Spānijā un arī citvieta Eiropas Savienībā. Uh, jo svarīgi ir nodrošināt eh, darba vietas, un šis ir viens no tiem sektoriem, kas to noteikti eh, sniedz. Liels paldies! Ja atļausiet, es domāju, mums pirms vajadzētu uzklausīt mūsu viesus, un pēc tam eh, laiks būs diskusijām. Tālāk vārds Donato Labats kungam, viņš runās par nākotnes stratēģiju, kā arī tirgus eh, iespējām, runājot par uh, augļu un dārzeņu tirgus eh, atdzīvināšanu Eiropā, protams, no Itālijas perspektīvas. Labrīt visiem! Es sākumā vēlētos teikts, ka mums ir jāievēro šāds princips. Mēs esam tas, ko mēs ēdam. Es domāju, ka jūs arī uzskata to par pamatotu, un mūsu veselība ir galvenais, par to nevar būt diskusijas, un ēdieni ir ļoti svarīgi. Pārtiks produktiem jābūt sasaistītiem, protams, ar ga gāršu un uh, sabiedrību sociālo aspektu, bet eh, tam jābūt arī mūsu mm, veselības un labas veselības pamatā. Mm, pārtiks produktiem jābūt tīriem un veselīgiem, un mums jāpārliecinās par to kvalitāti. Dāras kopības jomā mums ir ļoti būtiska loma spēlējama. Vajadzēs pastāvīgi turpmāk atkārtot to, ka pārtiks produkti ir ļoti svarīgi, jo īpaši augļi un dārzeņi. Attīstības valstīm ir ietekme pieprasījuma jomā. Eh, pasaules līmenī pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums, un tas saistās ar demografisko pieaugumu, kā arī eh, attīstības valstu pieprasījumu pieaugumu uz cilvēku, dārzkopība, ir ļoti svarīga un uh, augļu un dārziņu ražošana ir papildu mm, pārtiks produkts, kas palīdz uzlabot ikdienas mm, kvalitāti. Ir bijuši būtiskas izmaiņas piedāvājuma ziņā, bija eh, jomas, kurā bija lieltirgotāji un starpnieki, kas bija uh, iesaistījušies dažādās valstīs, bija arī mazi un vidēji veikaliņi, bet ir arī lielās ķēdes, kas iesaistās, un tad ir šis tirgus mežonīgums, un līdz ar to 80% tirzniecības tiek koncentrētas uh, lielveikalos, un šāda struktūra ir ļāvusi efektīvi pārvaldīt pārdošanas procesu e, un loģistiku. Un piegādātājiem līdz ar to arī ir jārī, jāpielāgojas un jādarbojas citādi. Raugoties uz finansiālajiem aspektiem, vidējie uzņēmumi ir visefektīvākie inovācijas un internacionalizācijas jomā. Viņi vislabāk eh, var ievērot šos divus principus un uz tiem arī jāliek akcents. Tie ir eh, izcilības uzņēmumi, tieši tie varēs ļaut pātrināt eh, pa izaugsmi. Un tur ir jākoncentrē resursi. Ja Nu, lai varētu atbalstīt šos spēcīgos aspektus. Ir jākoncentrē finanšu eh, spēki, lai eh, radītu jaunus ienākumu avotus. Nu, ir arvien svarīgāk un svarīgāk izskatīt finanšu palīdzības programmas, kas ļaut attīstīt produktus, eh, programmas, un programmas varētu attīstīt kvalitatīvus produktus, un tālāk varētu attīstīt arī pētniecību un attīstību nepieciešams eh, lauksaimniecības tiešos palību maksājumus mm, pārveidot par atbalstu maksājumiem jaunajiem lauksaimniecības uzņēmumiem. Es domāju, ka nepieciešams tāds process, kurā tiktu ņemta vērā uh, reālā situācija, lai šis sektors varētu attīstīties. Un mēs domājam, ka varam rēķināties šajā krīzes periodā uz instrumentiem, kas varētu veidot sociālo kohēziju. Tas palīdzētu samazināt bažas par nākotni un palīdzētu veikt riskanto pārvaldi. Sāsaistē ar universitātes uh, pētniecību publiskā un privātā sektorā, tādējādi jaunieši varētu apsvērt lauksaimniecību kā iespējamo profesiju. Līdz ar to politiķiem ir jāprasa, politiķi šeit ir plaši pārstāvēti, jums būtu jāizstrādā iniciatīvas, kas ļautu risināt grūtības, ar kādām saskarāmies. Itālijas uzņēmumiem ir sēna un gara pieredze uh, attīstot eh, dažādus mm, produktus eh, atkarībā no rajona eh, un apgabala. Es tiešām lepojos, kas esmu puī rajona iedzīvotājs un mums ir ļoti īpaša situācija. Mums ir saule un spēcīgs vējš reģionā. Un no vīnogām līdz tomātu audzēšanas. Tas viss, visa šī audzēšana ir saistīta ar teritorijas ģeogrāfiju un tās īpatnībām un ir jātīsta produktu kvalitāte. Tamdēļ nepieciešams atbalsts, un ar atbalstu es saprotu ne tikai finanšu atbalstu. Un uh, galvenā recepte būtu kvalitāte. Mēs esam spējuši uh, stāties pretī krīzē, mēs esam attīstījuši mm, kvalitāti, veselīgumu un izsekojamību šiem produktiem. Un mēs esam varējuši attīstīt jaunas idejas. Šajā jomā mūsu industrija ir attīstījusies, sasaistot ražošanu un izplatīšanu uzstājot uz kvalitāti un certifikāciju, certifikātu iz, izdošanu. Mēs esam izstrādājuši virkni marķējumu, kas eh, nu, līdz ar to labāk organizē procesu un mm, garantē kvalitatīvu ražošanu. Un eh, ilgspējība ir eh, nākotnē, ilgspējīga attīstība nav tikai biodiversitātes un vides aizsargāšana, bet eh, ir jāievēro arī tādas vērtības kā darbs un cilvēki, un mēs esam varējuši sadarboties ar mūsu partneriem un partneriem esam varējuši izstrādāt starptautiskus standārtus, kā ESO 2000 attiecībā uz uzņēmumu atbildību, un uh, līdz ar to mēs esam varējuši pieņemt darbā daudzas sievietes un jauniešus, tas uh, rada jaunas darba vietas un arī uh, zināmu domāšanas veidu. Uh, ētisku domāšanas veidu. Mēs tagad esam pievērsušies eh, jaunajiem attīstības tirgiem, un tā kā ir lielāks patērētāju skaits, tad mūsu lauksaimnieki var katru dienu sniegt savu ieguldījumu un sūtīt mm, jaunus svaigus produktus šīm valstīm. Mēs saskaramies ar eh, visspēcīgāko finanšu krīzi, kādu vien es atceros, un par spīti tai, pateicoties jaunajai sistēmai, mēs varam attīstīt kvalitatīvus mm, produktus. Briks valstis mm, parāda jaunas perspektīvas iespējas. Mm, vidējos austrumos un galējos austrumos, un mēs varam tiešām paredzēt uh, daudzsološu nākotni. Mums ir jāņem vērā šī nākotne, kura būs veidot no konkrētiem projektiem un konkrētiem cilvēkiem. Un vēl noslēgumā dilēma starp aizsardzību un brīvu darbību šobrīd vairs nav aktuāli. Mums ir jāparedz iespēja veikt intervences pasākumus tirgu, tā lai būtu lielāka cauradzamība, mums ir jāizvairās no uh, finanšu mm, intervences, kas nebūtu cauradzamas. Mums ir jāspēj stāties pretī situācijām, kur tiek ļaunprātīgi izmantots monopols un dominējošā situācija un tirgus mm, manipulācija, nevajadzētu arī palielināt birokrātisko slogu, jāliek akcents uz inovācijām un biotehnoloģijām, jāuzlabo cilvēku kapitāls, jāveido uzņēmumu un vadītāju e, kategoriju, kas varētu attīstīt jaunus produktus. Mums ir e, jāpār, jāpārnes akcents uz attīstību, šādu veidu intervenci un e, jāizstrādā instrumenti, kas efektīvi varētu tikt izmantot. Mums ir jābūt mm, nākotnes redzējumam, vīzijai, kas sasaista visas darbības formas. Uh, kur mērķis būtu attīstīt harmonisku un ilgspējīgu mūsu sektora ieguldījumu ekonomikas attīstībā. Tas ir jādara apzinoties to, ka jebkura darbība, jebkura intervence, eh, tai sekos eh, ietekme uz, eh, uz vidi, uz sociālo kohēziju, uz darba vietām un tā tālāk. Tas ļoti būtiski mūsu nākotnē un turpmākajām paudzēm. Lielas paldies par jūsu atbildību uzmanību. Bardzo dziękujemy. Teraz zabierze głos. Liels paldies. Un tagad es gribētu dot vārdu Zigfrīdam Šalckungam, kurš pārstāv šo nozari Vācijā un ir Gartenbau ģenerālsekretārs, un es vēlētos sveikt mūsu viesi kurš šodien piedalās mūsu uzklausīšanā. Lūdzu, vārds jums, Šalckungs. Ja, sehr geehrter Vorsitzender, werte Mitglieder des Jā, paldies priekšsēdētāji, cienījamie e, Eiropas parlamenta deputātāms un kungi. Vispirms jau paldies par to, ka uzaicinājāt mani uz jūsu sēdi, lai varētu sniegt jums pārskatu par to, kas notiek mūsu dārzkopības sektorā. Es varbūt sniegšu atšķirīgu aprakstu par to, kas pie mums notiek. Jā, protams, šo nozari ļoti ietekmē sociālai apstākļi un arī konkurence, un ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. Orientācija uz tirgu vienmēr ir bijusi ārkārtīgi svarīga. Uh, šīs nodaras, nozares daļa. Es vēlētos varbūt nodemonstrēt, cik ļoti daudzpusīgs ir šis uh, sektors Vācijā, pastāstīt par riskiem un iespējām un varbūt norādīt uz jomām, kur sastopamies ar īpašiem izaicinājumiem. Nu, pavisam nedaudz par to, cik svarīgs ir šis sektors. Tam, protams, te es varu piekrist iepriekšējiem runātājiem. Uh, Šeit jūs redzat, kā augļi un dārzeņi ir viena no svarīgākajām uh, ražošanas sastāvdaļām, eh, svarīgākajiem produktiem, taču um, strādājam arī ar dažādiem kokiem, mūžzaļajiem augiem, dekoratīvajiem augiem. Un līdz ar to attiecībā uz pakalpojumiem un uh, vairumtirzniecību uh, Mums tas ir jāsaskaņo ar ražošanu, ar tirzniecību, dažādiem dārza centriem to darbību un arī, piemēram, kapu, īpašā dārzkopība kapu noformēšanai, kas ieņem ļoti svarīgu daļu šajā te sektorā mūsu valstī. Mēs cenšamies apzaļumot un labiekārtot mūsu pilsētas, un individuāls mājokļus, un arī viss tas sastāda daļu no šī te dārzkopības ražošanas sektora. Un šeit jūs redzat, kā notiek šī sastarpēja ietekme. Mūsu lauksaimniecības ministrija veica īpašu pētījumu. Braunšvaigā mums ir īpašs institūts, kas veids šāda veida pētījumus Un mm, šī pētījuma rezultātā var redzēt, ka augļu dārzeņu ražošana ir pieaugusi. Taču jāņem vērā viss eh, dārzkopības sektors kopumā. Cilvēki nevienmēr uh, apzinās, uh, īpaši tajās valstīs, kur ļoti daudz ražo augļus un dārzeņus, ka ir vēl arī dažādas citas struktūras, kas ir cieši saistīts ar šo ražošanu. Un šeit ir um, skaidrs, ka apmācība un konsultatīvie dienesti izglītošana ir ļoti svarīga. Piemēram, padomājot par Angliju, uh, turisms bez uh, dārzkopības faktiski nemaz nav iespējams. Šeit ir daži cipari, kas liecina par to, cik svarīgs ir šis sektors augļu un dārzeņu 1,8 miljārdi eiro. Augļi, eh, un tātad tikai svaigi augļi 400 miljoni, dekoratīvie augi 1,5 miljārdi Un e, šie te skaitļi ir e, pieauguši pēdējo gadu laikā. Mums ir apvienota tātad e, ražošana ar tirzniecību, izglītošanu un tā tālāk. Tātad katrai šai te apakšnozarei ir sava vieta, piemēram, kapsētu ainavu veidošana, arī sastāda ļoti būtisku daļu uh, šajā te ražošanā. Ja mēs ņemam visu dārzkopības sektoru, tad uh, kopējā, tā kopējā vērtība ir 16,8 miljārdi. Tātad tas ir ievērojams skaitlis. Un tālāk mums ir arī vairumtirzniecība, mazumtirzniecība dažādi pakalpojumi, kas ir saistīti ar eh, dārzkopības eh, ražošanas eh, daļu, un tā sastāda 61 miljārdu eiro. Un ir virkne aspektu, kas varbūt jāmin, teiksim, attiecībā uz to, kādas ir attīstības tendences, paskatoties uz pieprasījumu un demografiskajām pārmaiņām pieprasījums dārzkopības eh, produktiem un pēc pakalpojumiem, kas ar tiem ir saistīti, tikai pieaug. Bet, protams, ka dažādajās apakšnozarēs šī attīstība atšķirs. Un demografiskā attīstība, protams, ienes savas korekcijas būs eh, pieaug prasības pēc eh, lielākas ilgtspējības daudz lielāku popularitāti iegūst vietējie produkti, jo cilvēki tiešām koncentrējas uz produktiem, kas tiek ražoti uz vietas. Tie tiek uztvērti kā vērtīgāki, un tas, protams, ietekmē gan mazumtirdzniecību, gan vairumtirdzniecību, un tas, protams, nodrošina arī produktu dažādību, kvalitāti un nodrošina labāku cilvēku veselību ne tikai cilvēkiem, bet arī videi. Un tas viss ir saistīts eh, ko, eh, ar, eh, piemēram, mežu mm, audzēšanu un attīstību, mūžzaļo augu, izplatības palielināšanu un tā tālāk. Atsaucoties to, ko teica iepriekšējā runātāja, mums neapšaubām ir jādomā par kvalificēta darba spēka e, trūkumu, Tādēļ apmācībai ir ārkārtīgi, un izglītībai ir ārkārtīgi svarīgs, eh, svarīga loma. Mehanizācija, automatizācija, protams, ir svarīga. Un eh, jāsaka, ka šī sektora nozīme pieaugs ne tikai lauku reģionos, bet arī pilsētās. Tālāk, protams, nevar aizmirst eh, konkurences jautājumu. vairumtirdzniecības eh, sektorā eh, ir jūtams arvien lielāks spiediens, lielajās eh, tirzniecības ķēdēs ir jūtams arvien lielāks spiediens, struktūra, tirzniecības struktūra kā tāda ir mainīsies. Piemēram, mēs pastamies uz dekoratīvu augu tirzniecību. To audzēšana, ražošana pēdējo desmit gados ir samazinājusies un lielākas eh, daudz, tātad koncentrējas ne tikai uh, tirgošana, bet eh, koncentrējas arī audzēšanas, ražošanas uh, sektors, notiek uh, racionalizācija, apvienošanās un tā tā. Bet tāpat laikā uh, arī nelielajām saimniecībām un ražotājiem ir iespējas, eh, ņemot vērā reģionu īpatnības, atrast savu nišu. Un Eiropā 35% eh, no ražošanas varbūt koncentrējas uz kādu vienu jomu, bet mums ir ļoti dažādas šīs eh, ražošanas Šie ražošanas virzieni mums ir ļoti dažādi. Un jebkura politika, ko mēs re, um, realizējam, tai ir jāatbalsta ražotāji. Es jau teicu, ka jākoncentrējas uz reģionālo attīstību. Nu, un te ir jautājums, ko tad var darīt, piemēram, uh, uzlabojot ilgtspējību. Uh, ekonomiskāk izmantojot energoresursus, kā vidē draudzīgāk nodrošināt ražošanu siltumnīcu kompleksos, kā racionāli izmantot ūdens resursus. Un kas ir svarīgi, ir jāplāno nākotne, lai attīstība noritētu harmoniski un nākt par labu visām jomām. Protams, zinātniski atklājumi. Tie ir ļoti svarīgi. Būtu vajadzīga Eiropas līmeņa inovācija programma, kas tiešām palīdzētu ir neapšaubām jānodrošina lai e, mēs varētu veicināt izniecības apjomu pieaugumu, e, tas palīdzētu kooperatīviem ražotājiem. Mums ir jārada apstākļi kas eh, varētu palīdzēt eh, citiem, citām nozerēm, saistītajām nozerēm. Reģionāla attīstība, es jau sacīju, ir ārkārtīgi svarīga. Investīciju veicināšana, koncentrēšanās uz MVU, eh, birokrātijas samazināšana. Tas viss var uh, ieviest pārmaiņas. Uh, Mēs reizēm par zēmu novērtējam dārzkopības sektora, um, tātad ekonomisko svarīgam, ražojot augļus, dārzeņus. Jā, nu, protams, veselīgs uzturs, uh, to visi atbalsta, un mēs to arī turpināsim atbalstīt. Jaunieši ir īpaši jāizglīto par um, veselīgu uzturu Vienlaikus mēs radām arī veselīgāku vīdi, izvēršot šādu veidu ražošanu. Un tas ir saistīts arī ar kultūras vērtībām. Piemēram, kad mēs runājam par PVN un kaut kādām citām tam līdzīgām lietām, nu, nedrīkst aizmirst, ka jebkuram augam ir arī kultūras vērtība un ne tikai apgrozījums un nodokļi ir svarīgi. Zaļināšanas aspekti mums ir svarīgi, uh, un tieši tādēļ ir svarīgi izvērst darbību informācijas tīklus. Uh, mums ir īpašs informācijas tīkls, uh, kurā mēs izplatām informāciju un dati, eh, kas tiek iegūti eh, un apkopoti, tiek regulāri nosūtīti uz vienoto datu bāzi un faktiski ir visu laiku pieejami cilvēkiem, kas šajā jomā darbojas. Ehm, energoefektīva ražošana, protams, ir svarīga dārkopības sektoram ne tikai Vācijā. Šeit tiešām ir jau rīkojas atbildīgi. Un eh, es pateicos jums par jūsu uzmanību. Panią poseł sprawozdawcę poprosimy o zabranie głosu. Tagad mēs vēlētos aicināt referenti nākt klajā ar noslēdzošiem komentāriem. Nu, varbūt vēlāk, bet eh, būs noteikti arī jautājumi un atbildes. Tātad pirmais Pirmā būs eh, Garcijas kundze, kas eh, runās. Es entendido que los intérpretes decían la señora García <laughs> y la señora García. Jā. Paldies par doto vārdu. Kaut laikam tas netika izrunāts pareizi. Vēlos pateikties eh, četriem runātājiem par prezentāciju. Šis jautājums ir ļoti svarīgs ne tikai visai Eiropai, bet arī manai valstī Spānijai augļi un dārzeņi ir ļoti svarīgi. Mēs tos ražojam ziemeļos, dienvidotas austrumos, rietumos. Tas ir ļoti nozīmīgs sektors pie mums par nelaimes nevarēju piedalīties jau no pašas uzklausīšanas sākuma. Es biju um, lūguma rakstu komitejas sanāksmē. Un tur bija. Arī runa par eh, ražotājiem eh, un par apūdeņošanu nu, noteiktā reģionā, bet nu, runa joprojām bija par augļiem un dārzeņiem. Uh, Atgriežoties pie šīs dienas uh, tēmata, es domāju, ka krīzes pārvaldības jautājums ir uh, ļoti svarīgs. Zaļajā kultūra augi. Atmata. Un uh, krīzes rezerves jautājums, tas viss ir ļoti svarīgi. Tāpat arī mehānisms, kā iedarbināt atbalstu krīzes pārvaldības kontekstā. Nu, mēs varējām redzēt mm, arī Francijā, ka mēs piekrītam kopīgam, kopīgajā dokumentā attiecībā uz gaidām krīzes pārvaldības jomā. Mēs sagaidām lielāku caurdzamību, tirgos. Uh, konkurences eh, noteikumi būtu jāsaskaņo. Spānijā mums ir eh, problēmas ar konkurences eh, pārvaldības iestādi un schēmas par ienākšanas cenām, un kolēģi arī ir strādājuši mm, pie tā saistībā ar pagātnē. Uh, sastaptajām grūtībām. Mēs ceram, ka KLP mm, ko, <coughs> reforma kopā ar reformu par ienākšanas cenām palīdzēs risināt krāpniecības gadījumus. Mēs esam strādājuši pie KLP reformas. Un šī ienākšanas cena mm, ļauj panākt to, lai nav kaut kādi nelabvēlīgāki mm, apstākļi cīņa pret uh, kaitīgiem organismiem saistīta ar ļoti striktu regulējumu. Un uh, ierobežot noteiktu pesticīdu uh, lietošanu, nu, to aizstāvēja vides komiteja, bet ne plenārsēdē. Līdz ar to situācija ir ļoti delikāta. Es domāju, ka jūs būsiet krietni striktāki par uh, fitosanitāro jautājumu, jo mēs neesam pietiekami aizsargāti. Kolēģi, kas šeit ir lūgumrakstu komitejā, arī par to varētu varbūt izteikties. Runājot par fitosanitārajiem aspektiem, es dzirdēju ļoti svarīgu lietu. Būtu ļoti labi, lai Eiropas komisija uh, izpratnu fitosanitāro aspektu savstarpējību ar dažādām valstīm, kā SV un Brazīliju, jo daudzās komisijās mēs esam prezentējuši šo jautājumu par fitosanitāro jautājumu ar trešajām valstīm, bet es esmu arī nobažījusies par citu lietu. Nu, šīs trešās valstis komisijā bija prezentēts jautājums par attiecībām ar šīm trešajām valstīm šajā jomā. Nu, ir problēmas, ar kurām saskaramies mūsu mm, teritorijā, jau nav pastāvīga robežu uzraudzība šajā jomā, līdz ar to vajadzētu lietas virzīt, eh, uz priekšu izkustināt, lai labāk aizsargātu mūsu robežas no šiem kaitīgajiem uh, organismiem, kas var ierasties no trešajām valstīm, bet mēs gal galā nonākam sarežģītā situācijā, jo mēs nevaram izmantot tās vielas, lai pret to cīnītos, jo tās vielas ir aizliegtas un mums neizdodas atrast risinājumu. Pēdējā lieta - regulējums par eh, trešajām valstīm. Mēs eh, tomēr kaut ko pārnācām, te kā O dokuments, ko izstrādāja Dantēna kungs, uh, Nu, tur runa par minimālajām prasībām, ko piemērojam trešajām valstīm startautiskām vienošanām. Mums ir vienošanās, kuru sākam pārunāt ar ASV. Mums ir jāskatās izcelsmes, norādes, geogrāfiskie izcelsme un savstarpējība ar šīm trešajām valstīm. Un, un ar ASV mums šis, šī ļoti svarīga vienošanās priekš viņiem, protams, bet. Uh, mums ir jāaptver visas šīs sektora uh, prasības, kas ir tik svarīgas Eiropai. Lielas paldies! Tagad uh, nākamā runātāja. Ajūso kundze. Nu jā, liels paldies, priekšsēdētāji. Es neatpazinu savu vārdu, bet paldies par uh, doto vārdu. Lielas paldies šīs dienas runātājiem, kuri mums paskaidroja situāciju, situāciju kāda tā pašlaik ir. Esmu atzinuma no nu, referente un ad, šis atzinums skars augļus un dārzeņus un vi, jūs teiktais bija ļoti liederīgs. Mums ir daudz eh, sāziņas kontaktu ar sektoru. <clears throat> Es neatkārtošu Esteras teikto. Es piekrītu visam viņas teiktajam. Runājot par savstarpējāmību un fitosanitārajām normām un vidi. Es vēlētos šajā jautājumā vērties pie Eiropas komisijas vides komiteja, kurā es darbojos Mm, ir ārkārtīgi grūti likt saprast kaitējumu, kāds ir ražošanas sektoram, kas uh, rodas uh, pasākumu pēc, kurus, dēļ, kurus pieņemam. Un uh, mēs te krietni pārsniedzam minimālos, minimālās dozas, un mēs neko neprasām no citiem. Tas ir uh, tiešām ļoti svarīga, un man tā ir viena no svarīgākajām lietām, it īpaši dienvidu valstīs mums ir kaitīgie organismi, kas varbūt nav ziemeļu valstīm, varbūt tās ir ziemeļu valstis, kas piedāvā šādus priekšlikumus, un, un tad tas ir arī jautājums par produktu atļaušanu, aizliekšanu, un šie kaitīgie organismi var nogalināt mūsu ražošanu. Vēl viena lieta par ienākšanas cenām. pētniecību sasaisti ar sektoru. Es 20 gadus esmu strādājusi lauksaimniecības sektorā, un eh, es, man bija mm, laba saziņa ar siltumnīcu īpašniekiem. Protams, ir mm, ražotāji, kas ir motivēti un entuziastiski, bet viņi ir jārosina vērties pie uh, šiem pētniecības centriem. Tas tā ir joma, kurā jāstrādā, nevar tikai gaidīt no citiem, no zinātniekiem risinājumus. Pie viņiem pašiem arī jāvēršas no savas puses. Nu, vēl viens eh, jautājums tika celts gais, eh, galdā. Eh, palīdzība mm, uz hektāru. Tas pastāv dažās valstīs. Spānijā ir paredzējusi to, ka tās platības, eh, kas saņem tiešos maksājumus, pārveidošanas maksājumus, tur es prasītu augļu un dārziņu īpašniekiem šādu jautājumu, kas jums ir svarīgākais eh, atbalsts eh, uz hektāru skaitu, uz platību un atbalsts tiesīgiem maksājumi, varbūt tas varētu būt smieklīgs. Kas tad ļauj reāli investēt šajā sektorā? jo te ir daudz bīstamību KLP, jo risks ir eh, nonākt eh, tādā situācijā, kur nav kārtīga tirgus eh, regulācija. Mānā skatījumā ne jau mums ir vajadzīgs āda platība maksājums vai hektāru maksājums, bet dot līdzekļus uh, uzņēmumiem modernizēties un būt konkurētspējīgiem? Lūk, tāds ir mans jautājums. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu pani. Liels paldies. Radus kundze. Liels paldies, priekšsēdētāj kungs. Es vēlētos pateikties arī visiem četriem runātājiem un personiski es sapratu no jūsu teiktā, ka lietas nemaz nav tik sliktas, cik tās izskatās. Un kā teica iepriekšējā runātāja, es saprotu, ka, protams, ir grūtības, taču kopumā situācija paver visnotaļ plašas iespējas, un es ceru, ka jūs palīdzēsit mums, lai tās eh, problēmas, kuras jūs minējāt, varētu ņemt vērā arī ziņojumā, ko gatavosim. Jūs minējāt, ka problēma ir pētniecībā un attīstībā, un tās finansējuma trūkumā. Mums ir labas universitātes Eiropā, kas jūs nozarēm veica pētējumus un kas varētu arī jums uh, sniegt dažādas idejas. Tādēļ uzskatu, ka varētu izveidot zināmu tehnoloģisko saikni. Pirms eh, kāda laika, varbūt jūs atceraties, eh, man prezentēja sistēmu Aquaponik, ko prezentēja Berlīnas universitāte. Es uh, pati specializējušies esmu uz zivsainiecības jomā un uzskatu, ka šī sistēma akvaponika ir ļoti laba. Kā jūs vērtējat šo sistēmu un vai tur būtu kāds um, potenciāls arī dārzkopībai? Šī sistēma ietver um, kombinēto saldūdeņu un um, saldūdeņu zivju audzēšanu un um, uh, siltumnīcas dārzeņu audzēšanu izmantojot vienu to pašu padeves um, sistēmu. Akvakultūras ūdeni izmanto um, pārējot uz, uh, to izmanto dārzeņu laistīšanai. Un Attiecīgi tas notiek arī pretējā virzienā, tehniski tas ir izstrādāts, un tas atrisina veselu virkni problēmu, kādas pastāv siltumnīcās, kuras jūs noteikti zināt, un ja mēs uh, ieviestu arī saules enerģiju šajā ciklā, tad mēs varētu izmantot šādu ilgtspējīgu sistēmu. Un, kā jau jūs zināt, um, dārzeņu un augļu audzēšana ir būtiska reģionālajam eh, sektoram, un izmantojot šādu veidu manis aprakstīto sistēmu, varētu izveidot tādu kā noslēgtu loku, noslēgtu ciklu, kurā nebūtu faktiski oglekļa dioksīda emisiju, nebūtu ūdens izšķērdēšanas, nebūtu nekādu antibiotiku vai eh, bagātinātāju augsnei, un tas viss būtu ļoti ekoloģiski un ilgspējīgi. Es uzskatu, ka šāda veida sistēma mazajiem un vidējiem uzņēmumiem būtu ļoti izdevīga un varētu jūs interesēt. Es apmeklēju divus, trīs uzņēmumus, ir uh, vairāka veida iespējas, kas pavēras uh, tātad uh, ražotājiem, no vienas puses tie ir tātad dārzkopju, no otras puses zivju audzētāji. Paldies! Tagad Reimers kundze. Paldies! Es vēlētos eh, vispirms jau pateikties runātājiem par jūsu teikto, taču bija arī nelielas atšķirības jūsu teiktajā. Es eh, sapratu, ka ir eh, nozares, kuros joprojām ir zaudējumi, ir, ir kur nav pietiekami liela produkcija. Tad ir zināmas pretrunas Taču eh, kāda ir situācija ar tiem uzņēmumiem, kas nav asociāciju locekļi, un kā eh, rast līdzsvaru eh, tirgū šiem uzņēmumiem? Vēl interesanti arī ir tas, ka augļi un dārzeņi ir jāskata kontekstā ar dekoratīviem augiem. Tas ir, tā, tas varētu izveidot saikni ar šāda veida uzņēmumiem, kas eh, nereti varbūt ir izslēgti no kopējā sektora. Un vēl es arī vēlējos um, otrā pilāra sakarā pieminēt uh, eh, vairā, veselu virknī pasākumu, kurus varētu īstenot arī dārzkopības nozarē. Jautājums par uh, sēklām. Kas tad būtu jums visbūtiskāk uh, dārzkopības uh, ziņā tieši. Jo ir skaidrs, ka tas arī zin, ir būtisks jautājums. Un visbeidzot par pārvaldības, jeb menedžmenta pasākumiem. Kā varētu organizēt to visu arī karantīnas uh, gadījumos? Un kā organizēt uh, uzņēmuma ziņošanas procedūru vai uzņēmumam būtu jāuzņemas eh, izdevumi, ja nav apdrošināšanas, kas eh, to uzņemas. Jo mums būtu jānodrošina tas, lai uzņēmumi nebū, neciestu un eh, tiem nedraudētu bankrots šādos gadījumos. Ja, jo agrāk šāda veida problēmas tiek paziņotas, jo agrāk var paziņot par karantīnu, uzlikt karantīnu eksportam, taču ir jāņem vērā, ka tas arī palielina risku un uh, negatīvo ietekmi uz šīs nozares budžetu. Paldies. Hauslinga kungs. Paldies, man būs trīs uh, konkrēti jautājumi. Vācijas pārstāvis uh, beigās jau par to runāju, un es varu um, pievienoties uh, Rēmerses kundzei. Šis uh, sēklu audzēšanas tiesības ir ļoti birokrātiskas. Uh, ko jūs domājat par šo komisijas um, priekšlikumu vai jūs uzskatāt, ka šī ir brīva niša šajā nozarē, kas attiecas uz ilgtspējīgu attīstību un vidas aizsardzību? Tas, protams, ir būtisks jautājums, taču es uz to skatos kritiski, un šeit es vēršos pie apvienotās karalistes pārstāvja. Ir vairāku produktu mm, līdzekļu aizliegumi, kas, jūsuprāt, ir balstīti uz ideoloģiskiem pamatiem, taču kā jūs iztur attiecaties pret eh, ķīmisku, ķimikāliju izmantošanu? Ja ir pārsniegtas eh, robežvērtības, pārāk lielos apjomos, ja ir um, izmantoti tādi produkti, kas um, un tādi līdzekļi, kas um, faktiski izriet no šīs nozares spiediena uz šo uh, produktu un līdzekļu izmantojumu. Vai jums uh, joprojām ir nolūks samazināt uh, ķimikāliju izmantošanu jūsu nozarēm? Un visbeidzot par grieztajiem ziediem un dekoratīvajiem augiem, tie bieži tiek audzēti trešajās pas, eh, eh, pasaules valstīs, attīstības valstīs, un tas neapšaubāmi rada daudz problēmu ķimikāliju sakarā, bet arī personāla ziņā. Personāls eh, nevienmēr ir aizsargāts, nodarbojoties ar šīm aktivitātēm. Kā tikt galā ar šo problēmu un kā sniegt atbildes no Eiropas Savienības puses, lai eh, tas nenorisinātos eh, par ļaunu šīs nozares darbiniekiem attīstības valstīs, kas strādā griesto ziedu nozarē. Tāds būtu jautājums. Paldies! Priekšsēdētāji kungs, paldies um, runātājiem un uh, par jautājumiem. Es uh, koncentrēšos uz diviem uh, jautājumiem. Mēs nevaram runāt par dāskopības nākotni, ja mēs nesniedzam tai līdzekļus. Kad ir līdzekļi un kad ir juridiskais ietvers, un ja mēs neiztenojam to praksē, to, par ko jau esam vienojušies, tad uh, sanāk, ka teorija netiek īstenota praksē. Nozerē, kur ražotāji ir, ražotājiem ir grūtības un nākotne ir drūmās krāsās. Viens piemērs - tomāts. Tomāts Kanāriju salās ir ļoti būtisks kultūra augs, un šobrīd tam klājas grūti. Ja mēs nerīkosimies konkrēti, tad uh, šī kultūra auga nākotne būs eh, apdraudēta. Nolīgumi ir jāievēro. Es gan nevēlētos iedziļināties šajos jautājumos, taču, ja mēs esam izstrādājis un kontingentu un visu pārējo, tad tas ir jāievēro. Kādā veidā šie režīmi, par kuriem esam, esam vienojušies, garantē to, ka mēs ievērosim to, par ko esam vienojušies. Uh, Otrs jautājums. Cik lielā mērā Eiropas institūcijas garantē to, ka šīs vienošanās tiek respektētas? Mēs, protams, varam nākt klajā ar dažādām deklarācijām par tādskopības uh, nākotni un tā tālāk, taču ja konkrēti praksē mēs negarantējam to, ka tiek ievērot juridiskie kriteriji, par kuriem esam vienojušies, tad kāda var būt runa par nākotni? Un visbeidzot, ir daudz darāmā, taču jādomā par to, kā tātad aizsargāt mūsu ražotājus. Priekšsēdētājs, paldies runātajiem lūdzu īsi atbildēt uz šiem jautājumiem. Varbūt tajā pašā kārtībā, kādā nācāt klajā ar jūsu prezentācijām. Snelekungs, um, lūdzu. Ne, es uh, atvainojos, bet es vēlētos um, uh, runāt pirmais, ajūsakungs pirmais. Par operatīvajiem fondiem un eh, tiešiem maksājumiem. Atbilde ļoti vienkārša. Tie ir divi veidi pasākumi, jo operacionālās programmas ir izšķirošas ražotāju organizācijām. To es jau teicu savā uzstāšanās laikā. Un uh, Tādējādi rodas investīcijas, kas ļauj būt konkurētspējīgiem tirgu. Mm, Piedevam mums tagad ir jaunā KLP, un mēs izējām no principa, ka tieši maksājumos mēs varam ņemt arī augļus un dārzeņus, bet eh, te rodas problēma, jo mm, ir konkurence starp dažādām dalību valstīm. Kas tad notiktu, ja Um, augļus un dārzeņus, ko ražo Spānijā, ja tie nesaņemtu atbalstu un, un citi augļi un dārzeņi Eiropā saņemtu, būtu kropļošanas, konkurences kropļošana. Um, <clears throat> yeah, I, I, I can't even begin to comment on. Es pat nevaru sākt komentēt par uh, to ideju par uh, zivju audzēšanas un dārzeņu audzēšanas eh, apvienošana, nu, izklausās lieliski, bet kas attiecas uz eh, ķimikāliju izmantošanu auga aizsardzību, es eh, domāju, ka mēs arvien mazāk izmantojam šos auga aizsardzības produktus, mēs tos izmantojam tikai tad, kad tas ir absolūti nepieciešams. Mēs izmantojam e, integrētu auga aizsardzības programmu, un es domāju, ka mums ir visdrošākie, nekaitīgākie augļu un dārzeņi visā Eiropas Savienībā, un nevajadzētu zinātnes atzinumus ignorēt šajā jomā. Un es domāju, ka daudziem mums ir līdzīgi, e, līdzīgas problēmas. Uh, piemēram, vietējā ražošana, vietēja attīstība uz vietām, eh, lai pārtiks produkti mazāk tiktu pārvadāti, eh, lai mēs patērētu uz vietas to, ko izaudzējam uz vietas. Eh, klimats, protams, ir problēma visur, un tas, protams, paliks arī problēma faktors nākotnē. Bet uzklausoties visu šodien, es gribētu teikt, Mēs reizēm tiešām nepietiekam novērtējam eh, dārzkopības sektoru, bet mums ir jāveicina eh, veselīgs pārtiks lietošana visā Eiropā. Un ja mēs mazliet varētu panākt eh, pa pieaugumu dārzkopības produktu izmantošanā, tas nāktu par labu mūsu iedzīvotāju veselībai un arī audzī, audzētājiem. Nu, tas būtu viss, ko šodien būtu vēlējies pateikt. Paldies, Donāt, lūdzu. Jā, nu, jāsaka, debats bija ļoti interesantas. Un, kolēģi, es domāju, ka mēs esam skāruši līdzīgas problēmas un arī piedāvājuši līdzīgas risinājumus, un tas tikai parāda, ka, uh, nu, tas problēma loks diezgan līdzīgs. Uh, Atbildēšu Spānijas deputātē par atbalstu. Nu, man liekas, ka atbalstu nevajadzētu eh, piedāvāt saimniecībām, kuras vispār savu produkciju uh, nepiegādā tirgumu. Ir jādomā par uh, attiecīgi instrumentu izveidošanu. Eh, šeit būtu nepieciešams īpašs fonds, eh, īpaša banka, kas būtu nevis komercbanka, bet tieši finansētāja banka. Eh, ja mēs vēlamies panākt lielāku kohēziju, tātad tas ļautu precīzāk mērķēt līdzekļus un veltītos īpašiem produktiem. Nu, var jau būt, es te par daudz uh, paužu savu viedokli kā ekonomists, nevis kā lauksaimnieks, bet Itālijā ražošana sektors ir nokļuvis lielās grūtībās, un cilvēki atgriežas pie lauksaimnieciskās ražošanas, atgriežas laukos, un uh, šāda attīstība rāda jaunas darba vietas laukos un tas nāk par labu ne tikai mūsu uh, veselībai, bet es gribētu teikt, ka arī sociālajai labklājībai. Un uh, šeit daudz runāja par ilgspējību. Es tā biju iedomājies uh, vai domāja par to, ka mums gal galā ir tikai viena pasaule un mūsu mērķis ir to saglabāt. Nu, un jāsaka, ka šajā ziņā ir panākts milzīgs progress, progress kaut vai auga aizsardzības līdzekļu izmantošanā un, un e, uh, ierobežojot dažādus graujošu un indējošu uh, materiālu izmantošanā. Uh, un daudz vairāk domājam par tīrām enerģijām, to izmantošanu, par pārēju uz visu to, kas e, nepiesārņo. Tā kā es domāju, ka šādā virzienā arī jāturpina darboties. Paldies, Šalts kungs, tāds pārts jums. Vēlētos sākt ar itāļu kolēģis uzdoto jautājumu par savstarpējību Jā, ar šo te apusējību, ar savstarpējību, jeb reciprocitāti, e, tā patiešām ir problēma, un mums to vajadzētu atrisināt. Tas ir jādara vairākās nozarēs, un, jā, diemžēl nevienmēr viegli rast šos risinājumus. Kas attiecas uz. savstarpēju pieņemamību Galvenais jau ir nodrošināt, lai mēs aizsargātu uh, risku, kas tiek, uh, ar kuru varam sast, kas var tikt radīts vai nu cilvēkiem, vai nu videi. Un šeit izglītošana un informētība ir svarīga, tad, kad mēs runājam par risku samazināšanu. Mm, nu, Um, daudz kas ir atkarīgs no lietošanas un no uh, daudzumiem, ja mēs runājam par auga aizsardzības līdzekļiem. Uh, šeit likumdošanā tomēr ir ļoti daudz nenoklāto vietu un uh, te mēs paļaujamies uz jūsu atbalstu. Uh, bija jautājums par akvaponikas sistēmu. Nu, mēs vienmēr esam atvērtīgi jaunām lietām un jaunām metodēm, un faktiski Vācijā mm, ir pieļaujama šāda te eh, savienošana ar dažādām ražošanas jomām. Piemēram, dekoratīvo augu ražošanā šīs sistēmas jau tiek piemērotas. Tās tiek piemērotas diezgan plaši arī Dānijā, turpat mums kaimiņos. Eh, ideja patiešām ir jauna, un kāpēc to neattīstīt? Tālāk eh, tiesība akti attiecībā uz sēklām un sēklu materiālu aizsardzību. Ja mēs vēlamies eh, aizsardzības garantijas, lai mēs varētu koncentrēties uz eh, konkrētām sēklu kategorijām, tas varētu noderēt maziem vidiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar sēklu audzēšanu. Un šeit, protams, atvieglotu situāciju tas, ja mēs samazinātu birokrātijas slogu, kas ir saistīts ar uh, visu šo te ražošanu, ar ko nereti uzņēmumiem ir ļoti grūti tikt galā. Raimers kundze, jūs savukārt minējāt kādu būtisku lietu attiecībā uz klimatu pārmaiņām. Ziemeļvalstīs mēs tās izjūtam daudz vairāk. Mums ir eh, specifisks problēmas, un eh, tās kaut kā ietekmēt ir ārkārtīgi grūti. Daudz cilvēki ir īpaši apdraudēti. Un eh, mazas saimniecības, ko apdraud klimata pārmaiņu radītās sekas, tiešām būtu jāatbalsta un tām būtu jāpalīdz. Tā, trešās valstis, šeit bija runa par uh, griesto ziedu eksportu. Šī arī ir viena no tām jomām, kur vides un sociālajie aspekti ir jāņem vērā. Ja, piemēram, aplūkojam standartus uh, Nīderlandē un Dānijā, uh, ziedu aizsardzības jomā, augaisardzības līdzekļu izmantošanā, ziedaudzēšanā un tā tālāk. Visas šīs pašas normas vajadzētu piemērot arī attiecībā uz importētajiem produktiem no trešajām valstīm. Par to nošaubu. Paldies! Liels paldies par eh, interesanto prezentāciju. Un tagad uh, došu iespēju referentei noslēguma komentāriem. Paldies! Manuprāt, šis bija ārkārtīgi aizraujošs rīts, un tādēļ vēlētos pateikties visiem četriem viesiem par visu, ar ko viņi dalījās ar mums šodien. Nu, mana problēma būs visu to atbilstīgi izmantot savā ziņojumā, un tādēļ es ar nepacietību gaidu sadarbību ar ēnu referentiem. Uh, veidojot kaut ko tādu, kas tiešām dos savu ieguldījumu un eh, palīdzēs veicināt eh, dārzkopības attīstību Eiropas Savienībā. Ir kāda svarīga lieta, ko vajadzētu uzsvērt. Pirmkārt, zinātnes atklājumu ieviešana dzīvē, lai samazinātu šo plaisu, uh, starp zinātnes atklājumiem un to, kas ir redzams, tā teikt, uz zemes. Vēl viena joma, e, kas arī, manuprāt, vismaz apvienotā karalistē ir svarīgi, proti, kā mēs padaram dārzkopību par uh, pievilcīgu nodarbi jauniem cilvēkiem jo e, daži uzskata, ka dārzkopība var nodarboties tikai tad, ja cilvēks vispār nav derīgs nekam citam. Bet e, dārzkopībā īstenībā var veidot ārkārtīgi pozitīvu, lielisku karjeru. Un es domāju, tieši šādā e, veidā pieejot nozarei, parādot, ka tā ir lieliska karjeras iespēja jauniem cilvēkiem, mēs varētu veicināt šīs nozars attīstību visā Eiropas saimnībā. Uh, un tādēļ es ar nepacietību gaidu nākamo nedēļu, e, kad e, West Midlandā, apvienotajā karalistā, ieradīsies šīs, grupas, de, e, šīs komitejas delegācija. Mēs aplūkosim virkni jautājumu, praktiski jautājumu, kas šodien tika šeit minēti, aplūkosim gan augļu un dārzeņu sektoru, gan dekoratīvu augu sektoru, tā kā tur mēs varēsim turpināt šīs te diskusijas. Liels paldies! Paldies! Jā, tiešām jūsu priekšā ir liels izaicinājums, jo tad, kad mēs sakam augļu un dārzeņu, mēs pat neaptveram, uh, cik ārkārtīgi dažāds ir eh, šis, daudzveidīgs ir šis sektors, ir tik daudz dažādu augļu un dārzeņu sugu, tā ir liela ražošana, eh, tā ir ražošana, kas prasa infrastruktūru, ieguldījums un tā tālāk. Un ir ļoti svarīgi nodrošināt mūsu ikdienas uzturā augļus un dārzeņus, un šis sektors ir arī ļoti darbietilbīgs un nodrošina darba vietām daudz cilvēkus kā arī nodrošina mazo saimniecību izdzīvošanu. Mēs runājam arī par pārtiks ķēdi, kura būtu jāpadara īsāka, lai vairāk būtu tiešo pārdošanas iespēju. Un tieši tādēļ ražotāju asociācija un organizācija loma pieaug. Kvalitāte, protams, ir ļoti svarīga. Un arī šeit ir jāsastopas ar uh, izaicinājumiem. Tādēļ esmu priecīgs, ka tagad šis jautājums ir jūsu rokās, un šeit svēršos pie mūsu referents. Es domāju, ka ar to esam izsmēluši šīs dienas darba kārtību. Liels paldies mūsu viesiem, paldies mūsu referentē par uh, šī pasākuma organizēšanu. Un nākamā sanāksme ir ieplānota 2. septembrī. Vai kādam būtu kas sakams pie citiem jautājumiem? Ja nē, vēlētos beigt šo sanāksmi, un tā kā šī ir pēdējā sēde pirms vasaras pārtraukuma, es vēlētos vēlēt jums visiem lieliskas vasaras brīvdienas, jo septembrī mums visiem vajadzēs daudz spēka, jo mums ir jāveic daudz uzdevumu, jūs zinat, par ko es runāju, tādēļ jauku vasaru un uz tikšanos septembrī.